Bonjour, euh, chers collègues. Euh, Sveicināt kolēģi! Kā gan priekšsādātājs, gan neviens no priekšsādātāja vietniekiem nav ieradušies, tad man, kā gados vecākai deputātei, ir šis gods arī vadīt sanāksmi. Man prieks jūs redzēt. Darba sanāksmes pirmais darbkārtības jautājums - darbkārtības apstiprināšana. Komentāri nav. Apstiprinātā darbkārtība. Otrais. Mēs sākam public hearing. Uh, un tātad angliski, es varu pateikt, ka droši vien šajā brīdī es pārēju uz angļu valodu. Es ceru, ka jūs visu to varat saprast. Tā gan nebūs nekāda Oksfords izrunas angļu valoda. Bet... Par to, kādā veidā varam izveidot parādzēšanas fondu un veidze arī ieviest eiro parādzījumus. Mm, šodien tad mēs iepazīstinām ar galīgo ziņojumu. Man ir prieks jūs visus šeit sveikt un jūs esat uzaicināti arī šeit parlamentā, tātad, lai iepazītinātu ar ekspertu komisijas sagatavoto ziņojumu par parādu dzēšanas fondu un eiro parādzīmu ieviešanu. Un uh, komitejas vārdā es vēlos jums pateikties par jūsu darbu. sešus, septiņus mēnešus uh, eksperti strādāja pie tā, lai precīzi izvērtētu gan iegums, juridiskos riskus un finanšu seks, ko varētu radīt šāds iniciatīvas ieviešana, tad, ja ievieš eiro parādzīmes un nodibina parādu dzēšanas fondu. Kā jūs jau labi zinat, Eiropas parlamentam arī bija būtiska loma uh, nodrošinot, ka šāda ekspertu grupa vispār tiek izveidota un man ir prieks, ka jūs šodien esat ieradušies, lai iepazīstinātu ar jūsu darba rezultātiem. Gala ziņojums viņam tikai pirms pāris stundām. Līdz ar to jums jāsaprot, ka mums nav bijis pietiekami daudz laika to precīzi vēl izlasīt un iepazīties ar visām niansēm. Tādēļ mēs tagad ar lielu nepacietību uzklausīsim jūsu komentārus. un dosim vārdu Getrūdei Trumpelai Gugerelai, kura ir komitejas priekšsādātāja. Kā jau mēs arī ļoti labi zinām, jums ir nozīmīga pieredze Eiropas centrālas bankas darbā. Un tagad jums ir desmit minūtes, lai pazīstinātu ar šo ziņojumu. Pēc tam uzklausīsim komitejas ekspertu viedokļus Un katrā brīdī es arī jums, protams, jums arī došu vārdu un iepazīstināšu ar konkrēto runātāju. Jums savukārt katram būs septiņas minūtes. Līdz ar to tagad vārds ir uh, Tumpeles Gugarelas kundzei. Paldies priekšsarētāji par šo uzaicinājumu, godātie komitejas locekļi. Paldies arī par iespēju jūs iepazīstināt šodienas ziņojuma saturu. Ar mani kopā ir, protams, arī komitejas uh, eksperti, locekļi, un paldies jums par jūsu inicitīvu šajā jautājumā. Vairāk nekā pirms diviem gadiem e, nāca klajā šis jaunais priekšlikums par kopējo parādu zīmju izdošanu. Un mēs arī savā ziņojumā un precīzi pielikumos, arī tas ir nozīmē 2., 6. un 4. lapas pusē, Jūs varat arī iepazīties tieši precīzi arī ar dažādu veidu atšķirībām, eh, kas bija jāmaksā valstīm par to obligāciju likmēm. Un kopš tā brīža ir daudz, kas nozīmīgs mainījies. Ir izveidots Eiropas stabilitātes mehānisms, pavisam nesen tika apstiprināts Eiropas banku noregulēšanas mehānisms, un arī ir arī Eiropas centrālā banka ļoti aktīvi ir rīkojusies. Un mēs jau piedāsim skatu nākotnē, vērstu uz to, kā nākotnē varētu veidoties Eiropas Savienības finanses. Pirmkārt, ja mēs runājam par parādzēšanas fondu, līdšanējā mēs skatījāmies, kur ir skaidri noteikts, ja virs 60% no IKP parāds jau pārsniedz dalībvalstīm, tad pārējais tiktu nodots tā kā kopējam um, parādu fondam. Uh, Un te, tas, protams, bija jautājums, ka tādā veidā varētu samazināt parādzīmju likmes tajām valstīm, kuras jāmaksā liels likmes un samazinātu atkal, tas ir pretējais efekts, iegūt tiešām vēlamais. Un otra ideja bija, ko jau vairākus gadus mēs esam dzirdējuši kā apritē, tas ir šīs eiro parādzīmes, kas varētu kalpot kā īstermiņa valdību um, aizdevuma dokumenti un tādā veidā varētu nodrošināt stabilitāti valsts finansēm, nodrošinot arī precīzu aizsardzības mehānismu, atspēltītu monetāro politiku uh, un nodrošināt lielāku finanšu tirgus integrāciju, katrā ziņā īstermiņā nodrošinātu šo parāda uh, nestabilo situāciju Eirozonā. Eiro parodzīmu ideja, protams, tagad ir vairāk vērsta uz to, kādā veidā nodrošināt lielāku tirgus integrāciju un veicinātu īstermiņa uh, arī diversifikāciju tieši uh, likvīdo kapitāla nodrošināšanā. Šāda fonda izveidē un parādzījumu ieviešana nozīmē 1,8 līdz 3,1 triljona eiro transferu, parādu transferu nodošanu, kopēji sasniedzot nu, pieaugums būtu no 1,7 līdz 2,85 triljoniem eiro. Tas nozīmē, vēlreiz, jebkurā gadījumā tas būtu dzīves ciklam paredzēts no 10 līdz 25 gadiem. Vai nu tad mēs varētu nodrošināt garantijas, kas kaut kādā nozīmē ļoti nopietnas saistības dalībvalstīm, un būtu nepieciešams līguma izmaiņas. Un būtu nepieciešams arī precīzāk arī noteikt arī riskus. Kādi būtu šie riski? Tās valstis, kurām būtu, protams, iespējams samazināt savas saistības um, ilgtermiņā. Riski savukārt būtu tas, ka samazinās elastība un palielinās arī tām valstīm, kurām līdz šim bija ļoti zemes obligāciju likmes, šis procents pieaugtu. Tomēr ilgtermiņā tas, protams, ir jāskatās, tas būtu iegums, taču ilgtermiņā šī atbilstības nodrošina varētu būt sarežģīts uzdevums. Tādēļ Alternatīvas mēs izskatījām, kāds tas varētu būt. Mēs skatījāmies varbūt noteikti konkrētu procentu no IKP, kurš varētu kalpot arī īstermiņā dzīves ciklam, lai šis fonds vispār darbotu. Bet nu, ir skaidrs, ka mums ir izējas punkts ļoti atšķirīgs. Dalībvalstīm ir atšķirīgi parādi, parodu apjoms. Par Eiropanedzīvēm. Tām varētu vai nu būt kopējā vai dalītā pro rata garantiju schēma. Uh, Un šī schēma paredzētu, ka varētu būt tad parādzījums izsniedz uz diviem gadiem, tas varētu 0,83 triljonu eiro apmērā, tas ir balstoties arī uz līdzšiem pieejamiem skaitļiem. Ja noteikti, ka maksimālais apjoms ir aptuveni 300% no vali, dalībvalstu parāda, kas uh, tiek nodots kopēji parādzījuma izdošanai, un tas varētu kopā sasniegt 1,8 triljonus eiro. Tas varētu veidos 0,5 triljonu apmērā vienam gada parādzīmēm Un, ja kādā veidā tiktu sasniegt šīs griesti, tas varētu arī veidot 10% no IKP. Eiro parādzījums, kurām būtu šādas garantijas, nu tās nevar ieviest negrozot līgumu. Un, ja savukārt ievieš šīs pro-rata garantijas, tad tas nav nepieciešams. Nav nepieciešams grozīt līgumu. Uh, Tādēļ te ir jāskatās, ka šīs izmaiņas būtu, nu, varbūt netik nozīmīgas. Tā kā mēs izveidojam, kādā veidā to varētu teorētiski izveidot, eh, tātad pārejas laika fondu, bet praksē mums tomēr tas rada vēl nopietns jautājums, vai tas ir reāli iznojams. Veids, kādā mēs varam panākt viens no riskiem, kas saistās Eiropā parādzījumu izdošanu, ka tas varētu vēl radīt papildus pārāk lielu paļaušanos uz īstermiņu parādu. Tā ka nav vien tikai runa par ekonomiskajiem un arī finanšu jautājumiem, tur ir arī papildus jāskatās tas, ko mēs saucam par morālo bīstamību, jeb nu pās iespējamo tādu braukšanu uz citu rēķina. Tā kā nav runa tikai par ekonomiskiem asarumiem, te ir jāskatās ļoti nopietniem riskiem, kas varēsties konkrētām valstīm. Ko mēs varam darīt pret šādu morālo bīstamo elementu? Protams, te var noteikt saistojušas saistības, kas ir mm, vēl jāparedz arī varbūt iejaukšanās tiesības Eiropas iestādēm gadījumā, ja netiek ievērot saistības, netiek ievērot nostādītā politika, jāparedz arī finanšu stimuli un arī draudi, kā valsts varētu turpmāk izslēgt no šādām kopējām garantiju schēmām un paradzīm izdošanas schēmām. Nu, es jums tātad vēlētos īsti ieskicēt, kāda šobrīd ir situācija Eiropas Savienības līguma šobrīd nepieļauj šādu Eiropas parādību izdošanu. Tas gan paredz pro rata schēmu izdošanu, uh, kāds būtu līdzīgi kā Eiropas stabilitātes mehānismam. Eiropas Savienības līgums šobrīd arī neļauj Uh, Eiropas Sanībai, nu, tāds vilnēs tad nav piešķirts, un arī parādu zēšanas fonds īstenībā netiek, nav pamatots Eiropas uh, līgumos. Uh, un tāpēc būtu nepieciešams līguma izmaiņas. Turklāt arī atsevišķo dalībvalstu konstitūcijas arī nepieļauj šādas situācijas, jo skaidri noteikts dalībvalstu saistības uh, attiecībā uz tās finansēm ex ante režīmā, un tādēļ vienmēr jānodrošina balsojums pirms kaut kāda papildus saistības uh, dalībvalstu parlamentu varētu uzņemties. Tad domāt arī par demokrātisko leģitimitāti, mēs runājam par varētu sadalīt varbūt. Viens ir komunitā, kom, kopienas metode, uh, un viens ir kopējās izdošanas schēmas. Gan Eiropas parlamentam, gan Nacionālajam parlamentam līdz to būtu skaidra sava ieteikums zona, un vienmēr varētu izteikties pirms šāda jautājuma, ja parādzīm izdošanas brīža a, konkrētā faktā. Ziņojumā ir norādīts, ka tomēr nepieciešams vēl papildus centieni no dalībvalstīm vēl pārvarēt to uzkrātos de, parādus un īstenot uz reformu orientētu rīcību politiku. Secinājums. Uh, Lai arī šeit mēs atbalstām un redzam zināmos iegumus, ko varētu radīt dalību valstu pašu rīkoties soļi parādu samazināšanā un tirgus nostiprināšanā, mums tomēr jāņem vērā nevien ekonomiski finansiāli apsvērumi, bet arī morālajā eh, šīs bīstamības elements. Un, ja mēs varamies par, runāt par kolektīvajiem šādiem pasākumiem, tad ir pa priekšu jānodrošina konkrētie soļi jau Eirozonā, pirms tiek iznot šāds schēmas. Merci beaucoup. Euh. Paldies jums, eh, cienītā Tompel Gugarels kundze, par šiem skatrojumiem. Mums, protams, ļoti svarīgi tieši dzirdēt, jo mēs saņēmām teksta kopsavilkumu tikai īsu brīdi pirms vispār arī paši ziņojuma, un līdz to mums ļoti svarīgi dzirdēt jūsu skaidrojums. Tālāk uzklausīsim nākamos. Tā būs Anā Benasis Kerīkundze, kas ir um, arī Parīzes um, universitātes uh, ekonomikas profesore, un reiz arī viņa arī pārstāv Francijas ekonomiskās analīzes um, iestādi. Lūdzu, jums septiņas minūtes. Paldies, priekšsēdē. Es tomēr izteikšos angļu valodā, lai nodrošinātu arī mūsu precīzu, varbūt pēcticību arī mūsu ekspertu panelī. Uh, Tātad man lūdzu iepazīstināt ar uh, sākotnējiem mērķiem uh, šai schēmai. Kā jūs zinat, ka uh, sākotnējais mērķis parādzēšanas fondam un eiro parādīzēm, eiro parādzīmēm bija ļoti atšķirīgi. Eh, parādu dzēšanas eh, fonda mērķis eh, bija nodrošināt šo fiskālo tiltu, kamēr eiro parādzīme mērķis bija um, nodrošināt atbalstu likviditātes krīzes brīžos un nodrošināt uh, bez riska likvīdus aktīvus, lai veicinātu finanšu stabilitāti un monetāro politiku. Uh, Šodien eh, šī apvienotā eh, valsts parāda zīmju emitēšana eh, raksturo to trīs galvenie mērķi. Tātad vispirms pastiprināt un nodrošināt parāda apkalpošanas ilgtspējīgumu, kā arī mm, pastiprināt pārādu zīmju tirgu stabilitāti un veicināt finanšu reintegrāciju stabilitāti. Uh, Tātad vispirms refinansēšanas izmaksu samazināšana. Tas ir visu valstu interesēs, ieskaitot arī tās valstus, eh, kurā parāda līmenis ir zems augstām refinansēšanas izmaksām valstīm ir nepieciešams uh, finanšu pārpalikums ilgtermiņā, bet te pastāv trīs galvenie riski. Pirmais ir uh, izaugsmes uh, īpatsvar risks, otrais ir politiskais uh, risks un um, Trešais risks ir tāds, ka šajās valstīs nav pietiekam daudz šīs fiskālās manevrēšanas iespējas, lai veiktu struktūrālas reformas. Kopumā runājot, eirozonas fiskālā situācija ir ļoti līdzīga ASV situācijai, bet tā ir daudz labākā stāvoklī nekā Japāna. Uh, Tieši tādēļ eh, šos valstu parādus var uzskatīt par eh, mazāk riskantiem nekā citur. Šīs kopīgās eh, emisijas mm, mērķis un ideja ir samazināt refinansēšanas izmaksas, tajā pat laikā uh, solidāri dalību valstīm uh, palīdzēt atmaks, atmaksāt savus parādus. Jāsaka, ka šis jautājums tika apspriests grupā ļoti plaši, bet atbilda nav viennozīmīga, jo daudz kas ir uh, atkarīgs arī no tā, kādas ir vidējās parāda apkalpošanas izmaksas. Refinansēšanas izmaksu samazināšanu var panākt tad, ja e, šī parādzīmju emitēšanas apvienotā schēma nodrošina augstāku stabilitāti un e, uzticību fiskālajiem mm, fiskālajai konsolidācijai un ja tiek iegūta likviditāte. Kā es teicu, ja nepieaug uzticība šai kopējai schēmai, tad refinansēšanas izmaksas nesamazināsies. Otrais mērķis, kā es teicu, ir uh, parādzīm tirgus stabilitātes nodrošināšana, samazinot uh, pārējais uh, risku un refinansēšanas izmaksas krīzes laikā. Augsts parāda līmenis nozīmē to, ka šī sistēma saglabāsies uh, stabila arī krīzes apstākļos. un nenotiks eh, šī savstarpējā mm, negatīvā ietekme starp dalību valstīm, kā arī um, starp dalību valstu bankām. Šīs kopīgās eh, emisijas mērķis būtu samazināt likviditātes riska apjomu, un tas arī um, novērstu to, ka samazinātos piekļuve tirgumu. Un līdz ar to arī samazināsies refinansēšanas izmaksas banku klientiem. Šī kopīgā emisija būtu viens no veidiem, kā nodrošināt refinansēšanu ar zemām procentu likmēm pat krīzes apstākļos. Uh, Papildus tām tādējādi tik nodrošināta arī piekļuva tirgumu asimetriskā makroekonomiskā šoka apstākļos vienā dalību valstī, vienlaikus nodrošinot e, instrumentu, lai e, starp dalību valstīm varētu notikt makroekonomisko e, risku kopīga sekšana. Un visbeidzot, trešais mērķis šai kopīgajai uh, parāda zīmju un uh, e, emitēšanai un fonda izveidošanai ir nodrošināta finanšu reintegrācija un stabilitāte. Bankām Eirozonā ir nepieciešami aktīvi, kas varētu kalpot kā likviditātes buferis un ko varētu realizēt, uh, piemērojot relatīvi stabilas cenas kā arī ko varētu izmantot kā nodrošinājumu refinansēšanas darbībām, novēršot tirgus sadrumstalotību un uh, pastiprinot monetāro politiku. Mēs strādājam pie tā, lai izveidot jaunu regulējošo un uzraudzības vidi, kas pieprasa bankām uh, veidot pietiekami liels riska uzkrājumus. Uh, kas eh, kļūtu arī par tādu atskaites punktu finanšu tirgiem. Un tas nozīmē, ka mm, kredīta izmaksas uh, mazāk būs atkarīgas no valstu banku situācijas. Tādējādi arī eh, samazinātos destabilizācijas iespējas krīzes laikā. Jāsaka, ekspertu vidū nav vienprātības par to, eh, kā eh, šie instrumenti ietekmētu eirozonas tirgu fragmentāciju un segmentāciju. Eh, viņi nav viensprāts par to, kādu papildus uh, teiksim, šī palīdzība būtu nepieciešama, izmantojot šo fondu un eiro parādsīmes. Un noslēgumā gribētu vērst komisijas uzmanību, ko, komitejas uzmanību uz to, ka no šiem lai šos trīs mērķus sasniegtu, mums nepietiek ar šo instrumentu, tādēļ noteikti vajadzēs mērķi sakārtot prioritārā secībā. Paldies, tā došu vārāk nākamā runātājam un mūsu nākamajam ekspertam. Eh, Beatrisa Vederdi Mauro kundze, kas ir Mainzas Universitātes eh, starptautiskās ekonomikas profesora. Lūdzu, jums arī 7 minūtes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Moi aussi, je passe eh, à l'anglais. Euh, Like to... Jā, paldies priekšsēdētāji, un es vēlētos sākt ar pavisam īsu personīgu ieskatu attiecībā uz parādu dzēšanu fondu. Kad pirmā reizi Vācijas ekonomikas ekspertu fonds nāca klājā ar šo priekšlikumu pirms trim gadiem, mēs saskārāmies ar lielu pretreakciju sākot no pilnīga noraidīšanas līdz eh, pilnīga atsevišķu daļu šajā priekšlikumā akceptēšana. Bet bieži vien mēs sajūtām, ka tas nevienmēr nozīmē izpratni par visu priekšlikumu paketu kopumā, un tā bija jāuzskata kā kopīga paketa. Ļaujiet man pavisam īsi ieskicēt galvenos sastāvdaļu šajā paketē. Pirmā daļa ir krīzes reaģēšanas mehānisms ar kopīgu emitēšanu. Tas varētu palīdzēt izvairīties no šāda spirāla veida starpību. Tāpat arī no eh, Eirozonas eh, pārmērīgu parādu tāpat arī fiskālo korekcijas pasākumu rezultāti, kā arī to valstu, kas daļēji tikuši kodificēts ar uh, fiskālās disciplīnas līgumu un tādējādi samazinot finansēšanas uh, izmaksas. Un ceturkārt, ieviest nosacījumus, saskaņā ar kuriem tiktu ieviests no bailout režīms parādu pārstruktūrēšanā. Tātad tā bija pakets e, četras galvenās sastāvdaļas, un kas ir pats svarīgākais šajā koncepcijā, ir tas, ka no vienas puses tiek e, apvienots ilgtermiņa režīma mērķis ar instrumentu, kā to sasniegt, un šis instruments atšķiras no ilgtermiņa režīmas. Uh, instrumentā pašā nav paredzēta parāda pārstruktūrēšana, bet gan kopīga emitēšana savukārt. Eh, otrā tas būtu šāda parāda kopīga sadalīšana eh, tikt attiecināt uz ESM un citiem mehānismiem. Šī priekšlikuma sastāvdaļa joprojām paliek spēkā, domājot par to, kā pārvarēt šo pārmērīgo parādu, un Tas tāpēc ir atšķirīgs no citām pieejām kopīgai emitēšanai. Es iedomāties arī eh, šo fondu kā kalnu, kas strā, ilgi kāpjat augšā un tad ilgi kāpjat lejā, līdz beidzot esat jūras līmenī. Kamēr citas kopīgas imitēšanas programmas vairāk ir kā sākuma posms un tad var būt pieaugums. Konstrukcijas parametri šim fondam parādzēšanai ir rakstiskajā paziņojumā detalizēti izklāstīti. E, Nosaukšu galvenās sastāvdaļas. No vienas puses ir sākotnējais oriģinālais priekšlikums, kurš satur samērā lielu šo tēlē no kalnu jo tas apvienotu visu, kas ir virs 60% no IKP. Tas nozīmē, ka pašā virsotnē tas eh, nozīmē to kopīgi emitēšanu 2,8 triljonu eiro apmērā. Es jau, protams, varbūt arī mazāku variantu, ka parādu slieksnis varētu būt nevis 60%, bet 75%, piemēram, Problēma vienmēr ir tāda šādas gadījums, ka valstis, kas iegūs visvairāk, bet tās būs tās valstis, kas ir vis eh, vairāk pakļauts riskam, jo viņām būtu visaugstākie riska līmeņi. Atšķirīgs variants, kas ir apspriests, ir vienlīdzīgākas daļas šajā fondā. Piemēram, katrai valstī, kas piedalās, var piedalās ar 20% no IKP. Tas, protams, eh, rada savādāku <clears throat> daļu sadalījumu fondā. Tas jau tad ir pielīdzināms citiem kopīgas emitēšanas veidiem, piemēram, eiro parādzīmēm. Un tad uh, augstākais punkts būtu 1,7 triljoni. Jā, mēs runājam par šiem 20% IKP, kas tik tādēļ neutralizēt. Tas nozīmē, ka mērķis pilnībā likvidēt eh, pārmērīgo parādu visām valstīm netiktu sasniegts. Kas attiecas uz garantijām, sākotnējais eh, priekšlikums eh, paredzēja kopīgas un atsevišķas garantijas, tam ir daudz priekšrocību, bet arī augsti riski, tāpēc ir nepieciešama ļoti stingra drošības pasākumi. Mēs pro rata schēmu apspriedām, kam būtu nepieciešama arī citi uh, E, drošības pasākumi. Tātad būtu nepieciešams iemaksātais kapitāls. Kopīgais un atsevišķās versijas sākotnējā priekšlikumam, kā es sacīju, tam ir nepieciešama spēcīga drošības pasākuma, pieminēšu dažus saistošus e, apņemšanās vai saistības, tas, kas šobrīd ir regulēts ar fiskālās disciplīnas līgumu, tāpat arī kopīgs emitēšana, kas ir šai sākotnējā fāzē, tas e, kāpums līdz virsotnē, bet e, lejupējošajā līknē tām valstīm, kas neatbilst e, noteikumiem, būtu jāparedz kādas iniciatīvas schēmas, lai tās varētu izpildīt šo prasību par samazinātam parādu apjomiem. Tālāk treškārt ir restruktūrizēšanas režīms, ko mēs ierosinājām padomēji. Tur bija parādus e, slieksnis ar nosacījumu ESM aizdevumiem kurus varētu īstenot tad, ja valstis ir nonākuši zem šīs liekšņa, tāds būtu kā stabilizējošs faktors. Uh, nekad nebija plānots to īstenot pirms e, tas kļūst stabilizējošs. Daži eksperti grupā apsprieda e, lielā mērā šo parādzēšanu, bet citi eksperti, kuri piekrita e, Eirozonai tāda bez bailout, bez glābšanas režīmam, uh, vēlējās to īstenot ar lielākām pilnvarām ES e, līmenī, salīdzinot ar nacionālo budžetu līmeni. To, bet arī dažiem no šiem priekšlikumiem būtu nepieciešama līguma grozījuma. Kā jau priekšsēdētāji to minēja, juridiskās sekas e, veids, e, veidam, kā tos tiek prasīts īstenot, ir nepieciešams īstenot grozījums līgumos Protams, valdību savstarpējās vienošanas variants arī varētu derēt citiem priekšlikumiem, eh, kurus mēs esam šajā ziņojumā iekļāvuši. Paldies! Beaucoup, euh, euh, euh, Paldies jums, Vēder Dimauro kundze! Lai ievērot arī dzimumu līdztiesību, dosim vārdu vienam ekspertam kungam, Brāms Pišovs, kurš ir eh, eksperts un konsultants ekonomikas jautājumos un Eiropas finanšu jautājumos. Uzbišo kungs jums vārds. Thank you, Chair. Um, about... Paldies, priekšsarētāji. Aptuveni pirms diviem gadiem darba grupā no Eiropas sadarbības līgas ietvaros, kuras bija referents, sāk strādāt pie Eiroparādzīmes uh, idejas, bet juridiski iemeslu dēļ, kas precīzi ir atrunāt mūsu ziņojumā, es nonācu pie secinājuma, ka Tikai un vienīgi prorata garantijas būtu politiski un juridiski iespējams. Līdz ar to es nācu klajā ar uh, savu priekšlikumu ar TF, kā es to nodēvēju, tad, tad šis fonds. Protams, ka tirgus dalībniekiem ir sava ideja par to, kā tas var darboties, bet parlamentam ir jāaizsargā savu vēlētāju ilgtermiņa interesi. Līdz ar to tas, kas ir nepieciešams, ir atrast vidusceļu, un to es arī e, minēšu savā grupas eh, veiktajā analīzes eh, atstāstā. Tikai eh, labā situācijā esošu valsts Eirozonas ietvaros var aizņemties, tas būtu līdz divu gadu periodam. Tātad maksimums pieciem gadiem trīs iemeslu dēļ. Pirmkārt, ir nepieciešams tāds pārbaudas uh, variants, uh, lai varbūt iespējams pārbaudīt, bet tas darbojas sekmīgi un tikai tad apstiprināt. To, protams, var apturēt jebkurā brīdī. Bet tad jāpadomā arī par valstu parlamentiem, kuriem ir jāsaglabā budžeta kontrolas iespējas, lai varētu atjaunot šo fondu, pieņemsim, ik pēc pieciem gadiem. Visām valstīm, kas piedalās, būtu aizliegts uh, ārpus TIF piesaistīt finanšu līdzekļus ar zemāku periodu par diviem gadiem varētu aizņemties eh, no TIF eh, noteiktos ierobežojumos, un tas varētu nodrošināt nepieciešamo finanšu stabilitāti. TIF ieguldījumu pilnvars eh, būtu iepirkt šīs obligācijas, ja periods būtu divi gadi. Tas varbūt runa par 1,8, 1,9 triljoni. Uh, varat kļūt par tādu kā Eiropas valsts kasi, kur maksimums būtu 1,8, 1,9 triljoni. Bet ņemiet vērā, ka tā ir politiska izvēle, lai palielinātu vai samazinātu uh, šo fonda apjomu. Neatkarīgi no tā, vai mums ir DRF vai eh, Eiroparādzījums, mums ir ļoti daudz šādu uh, Eh, eh, parādzību. TIF varētu stāties spēkā bez grozījumiem līgumā, bet jebkurš mehānisms, kas aizliegtu dalībniekiem daļēju finanšu uh, suverenitāti, protams, ka nu, šobrīd pra, ir ārpus tam, ko nosaka līgums. Līdz ar to šādai dalītai uh, dalītāju neatkarībai tam būtu jābalstās daļai uz ESM modeli, kas tiek šobrīd testēts. Tehniskai struktūrai e, emitēšanai būtu jānotiek saskaņā ar ES regulu, balsoties uz 352. pāntu. Protams, ja līgums tiktu atklāts e, grozījumiem kādā vēlākā brīdī, ja piesaistot fiskālā disciplīnas līgumu, Tad, protams, būtu labākais eh, veids eh, iekļaut tur arī pārbaudīto TIF fondu. Kā tas darbojas? Tas ļoti vienkārši. Tirgus finansējums, kas tiek nodots tālāk dalību valstīm, tātad cash in eh, tiek salikts ar cash out. Ļoti vienkārši. Finanšu ministri būtu atbildīgie, kas būtu atbildīgi savu parlamentu priekšā. Kapitāla struktūra ļoti vienkārši. Un, protams, noteikumi, kas eh, neatļautu viņiem priekšlaicīgi eh, un pārmērīgi pārdot šos eh, līdzekļus tālāk. Tātad maksimums būtu jānosaka septiņu gadu periodu. Nosakot arī ma maksimālo parādu apjomu, piemēram, piemēram 25 procentu līdz maksimums 35%. Protams, tur ir šie skaitļi vēl jāpieslīpē. I, izņēmumi. Ļoti svarīgs jautājums. Ja valsts saskaras ar sankcijām, eh, tā tiek izslēgta. Nav vērts garantēt eh, kaut ko valstī, kurai valsts parāds ir eh, neusturams. Tas, principā, tas nevar tālāk vairs tikt saglabāts. Tad nepieciešama programma, lai varētu atmaksāt šīs parādzīmes. Nedrīkst to apjoms, protams, nedrīkst pārsniegt ESM parādzīmu apjomu šis parādzīmes tiks, tiktu pārdots uzņēmumiem, fondiem, varbūt arī privātpersonām. Potenciāli iznākumi mums būtu droši eh, aktīvi ar lielu likviditāti, kas samazinātu šo problēmas ar bankām un valstīm. Eh, tur aptuveni par trešdaļu no šīs eh, saiknes varētu likvidēt, uzlabot banku kredītu stāvokli. Uh, Um, finansēšanas izmaksas un ECB politika varētu daudz vienkāršāk uh, tikt īstenot visā uh, eirozonā. Pašreizējais uh, finanšu regulējums finanšu iestādēm atstāja maz alternatīvu, ka pārlikt uh, nacionālās parādzīmes TIF parādzīmēs. Uh, Noslēgumā pāris scenāriju. Vispirms ideālais šis zelta scenārijs. Nākamgad, 2015. gadā, 5. Eiropas pusgadā, divu dokumentu paketi otrajā e, kārtā jau strādā, tas būtu laba pieredze, brīdis īstais e, palaistēja e fondu, sākt ar minimālo apjomu. Tur gadiem ejot, Lēmumu pieņēmēji izlēma paplašināt EF ar ikgadējiem lēmumiem, kas e, balstītos uz pieredzi no katra Eiropas pusgada, iepērkot e, Eiropa obligācijas seši mēneši uz priekšu un tad varbūt palikt šo e, robežu līdz pat diviem gadiem uz priekšu un tādā gadījumā mēs sasniegtu gandrīz divus triljonus, kas ir de facto kļūt par Eiropas valsts kasi. Tas nozīmē, ka TF būtu par 50% lielāks nekā jebkurš iespējamais OMT. Uh, OMT īsti nav realizējušies, un, protams, ka šīs eh, parādzīmes būtu ideālā brīdī, lai varētu kvantitatīvi atvieglot šo procesu, ja tā pēkšņi kļūtu par problēmu. Jā, jāpadomā arī par negatīvo šo melno scenāriju. 70% vai vairāk no tirgus parādēm, kas būtu tiktu neapmaksāts, joprojām būtu pakļauts eh, tirgus disciplīnai. Uh, plāns, eh, manuprāt, ir pilnībā īstenojams, eh, nodrošinoties pret jebkādām nākotnes vētrām, kas ir iespējams eh, ar nelieliem soļiem virzoties tuvākai integrācijai. Šo plānu es tad arī ieteiktu komitējai. Euh, Paldies. Nu tā došu vēl otram kungam, Vir Vireles kungam, kurš ir. Um, ekonomikas un finanšu pētniecības centra pētnieks no Somijas. Arī jums septiņas minūtes, lūdzu. Will, uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos par kritisko aspektu, kas ir iekļauts šajā schēmā un kas jau ir atspoguļos iepriekšējos komentāros. Un es te vēlētos piedāvāt tādu finiš, uh, sistemātisku pieeju un tiešām runāt precīzi. Uh, Es saprotu, ka tam varbūt nebūtu tieša ietekme uz politiku veidotājiem, bet, ja saprotam tās valstis, kas, protams, būtu ieguvējis, jo viņam samazinātos parādzījumu likums, protams, ka viņam būtu arī mazāks spiediens vispār kaut ko reformēt un mainīt savu līdzinājumu politiku. Jo mēs saprotam, ka šāds reformas vienmēr ir ļoti sāpīgs un parasti līdzinājā pieredze liek domāt, ka, nu, tad tas viņam būs kā tāds izējas punkts un viņi varēs arī izvairīties no reformu veikšanas. Tēlāk mēs runājam par morālo elementu. Man jau nav lēnāk. Par. Okay. There are anyway. Uh... Nu, jebkurā ja gadījumā ir tā kā vairāk veidi, kādā var ierobežot šo morālo arī bīstamību. Nu, ja mēs nosakam precīzi instruments un skaidri nosakam Šajā fondā var iekļaut tikai valstis, kurām ir ļoti labi fiskāli rādītāji līdz šim. Un ka būtu jānosaka arī, protams, šāda precīza, gan ļoti strikta pieeja, jo arī reizē arī ierobežot vispār šo jēgu. Un līdz to ir tikai divas iespējas. Pirmkārt, mēs zinām, ka veidojam ļoti precīzu un stingru arī fiskālo politikas uzraudzību dalībvalstu līmenī, ko tu īstenot Eiropas iestādes, Un otrkārt mēs paredzētu finanšu stimulus, kas arī būtu iebūvēti jau šajā kopējo parādzījumu izdošanas schēmā. Nodrošinot kontroli. Jautājums ir, cik lielā mērā Eiropas savienības iestādes drīkst iejaukties un cik liels ir nepieciešams, cik ir jābūt šim iejaukšanās spēkam, lai tam būtu arī efekts. Un mēs, protams, pēdējo gadu laikā redzam, ka situācija Eiropā ir lielā mērā mainījusies. Tas ir noticis gan sixpack, gan divpack, gan arī fiskālās disciplīnas ietvaros. Uh, Un tomēr mēs ar vienu vēl nezinām, kādā jaunie mehānismi īsti varētu darboties ilgtermiņā. Tomēr jau šobrīd mēs zinām, ka Eiropas līmenī šobrīd nav noteikti šādas saistojušas uh, politikas uz dalību valstu atsevišķiem finanšu un ekonomikas pasākumiem, jo budžeta kompetence ir vienu un ir un paliek dalību valstu prerogatīva. Un tas, ja, būt, ja to gribam mainīt, tad jāmaina Eiropas Savienības līgums. Finanšu stimuli. Nu, tie varētu būt dažādi. Par sodiem un reiz arī atvieglojumu atalgojumiem, nu, to mēs varētu papildus ieviekt, ieviest virzoties atsevišķiem mēķiem. Un papildus iegums, protams, ir tirgus disciplīnas ievērošana. To mēs varam nodrošināt no vienas puses. Gan nodrošinot parādā šo savstarpējo sistēmas izveidi un papildus arī dalībvalstīm panākot, ka ja gadījumā, ja viņas nodrošina noteikumu ievērošanu, tad viņi saņem palīdzību gadījumā netiek galā ar savu valsts parādu pārfinansēšanu. Galvenie izaicinājumi ir šādi. Jautājums ir, vai var dalībvalstī pieļaut, ka viņa neievēro savas saistības, un ja tas izraisa nopietnas finanšu sekas, kāds ir bijis, piemēram, Lehman Brothers gadījumā. Nu, un, protams, ja dalībvalsts atļauj šāds soļus, tad, protams, ka visai schēmai trūkst uzticamības. Tādēļ te jautājums, kādā veidā vispār var nodrošināt. Uh, arī šādu uzticamību. Pirmkārt, Eiropas stabilitātes mehānisms, nu tam ir jābūt pietiekami stipram, spēcīgam, lai varētu pārlīdzēt jebkurai arī vislielākai dalībvalstī pārējošo grūtību situācijā. Šobrīd tā tas vēl nav. Otkārt, Banku savienībai ir jābūt pietiekami rezistencei, lai varētu pārvarēt arī dalstu parādu krīžu jautājumu. Un šobrīd atkal mēs skatāmies šo jautājumu, kas tiek noregulēti jau Eiropas banku regulas eh, pamatojas, kur mēs runājam par banku pamatkapitāla paaugstināšanu un vienotiem noteikumiem Eiropas banku savienībā, tomēr mēs redzam, ka banku likviditāte nav pilnībā šobrīd nodrošināta. Un ar vien daudzām ba bankām ir ļoti liels valstu parādu īpatsvars. Treškārt, ir jānopa precīzi mehānismu, kas ļauj arī pārstrukturēt parādus un eh, pārveidot valstu parādu iespējas. Tas šobrīd vispār nekas nav no jauna parādījuši šeit. Protams, ka šī visu no citām nevar mainīt īsā laika brīdī, to arī norādīja Dimauro kundze. Šādā situācijā, kur daudzām dalībvalstīm ir milzīgi parādi un uh, ir jautājums par to banku uh, sanācijas iespējām, tas tad ir ļoti nopietnis apdraudējums. Uh, Mums ir jautājums, vai vispār kāds varētu uzticēties šādai schēmai un varētu pārvarēt šo morālo bīstamību. Nu, man tas nepārliecina, un tādēļ mums vēl vajadzētu nepieciešams apkopot papildus pierādījumus pirms pieņemam jau kāda veida lēmums par kopējo parādzījumu izdošanu. Protams, ir politiskā grība, ar kuru var stiprināt arī šādas mehānismus, un uh, kādā veidā vispār šādu jaunu sistēmu varētu iedarbināt. Tādēļ, manuprāt, ir ļoti svarīgi atgādināt un norādīt, cik nopietni gan ir šie elementi, šis morālā bīstamība, gan arī, e, kā ekspertiņā, nav vienprātības. Un arī praksē būtu ļoti daudz sarežģījumi. Ko tas nozīmē? Līdzinējais mehānisms varbūt ar to arī pietiktu, lai tiešām pārvarētu šo morālo bīstamību, ja mēs runājam par varbūt pat nelielu schēmu ieviešanu, kurā nodrošinātu pro rata mehānismu. Uzskatām, ka šis tieši morāla bīstama ir ļoti nopietns jautājums, bet tādā veidā te kādā nav nodrošināts precīzs instruments, kā tirgu varētu ierobežot. Un tādā veidā varētu nodrošināt labāku finanšu stabilitāti gadījumā, ja kāds no partneriem pārkāpj noteikumus. Tādēļ labākais risinājums būtu vēlreiz spēcināt ekonomisko pārvaldību Eiropas Savienības līmenī un atsevišķo dalību valstu uh, finanšu un ekonomikas politikas jomā. Ir arī vairāk eksperti, kas uzskata tieši tirgus disciplīnā un konkrētais mehānisms, kādā veidā tiek pārstruktūrēti valstu parādi, ir pirmais, kas ir jādara, lai mazinātu šo morālo bīstamību. Paldies! Eh, eh, Paldies Virles kungam! Tagad mēs esam uzklausījuši visus ekspertus un dosim vārdu deputātiem, ekonomikas un monetāro lietu komitejas deputātiem. Vēlos jums reizē, kolēģi, gan norādīt. Jums būs ierobežams 5 minūtes. Tas nozīmē, jūs kopējais laiks ir 5 minūtes katram, jūs varat uzdot jautājumu un sagaidīt arī atbildi. Un jums tas ir jākļaujās atbildi jautājums 5 minūšu laikā, un katram tad ir iespējams vēl uzdot papildu jautājumu, tad divi jautājumi. Sāksim ar Žonu Buzelu um, uh, Gozēskungu. Lūdzu. Paldies priekšsādātājiem! Un es, lai nenodrošināšu šo pēstniecību, runāšu franciski. Vēlos arī pateikties ekspertiem par viņu darbu, par kvalitāti, ko viņi šodien apliecina, arī iepazīstinot ar būtiskajiem ziņojuma elementiem. Es jūs arī vēlos tiešām apsveikt, uzskatu, ka šis jautājums ļoti sarežģīts un jums nepieciešams bija papildus laiks, lai nonāktu pie šādiem secinājumiem. Galu galā ir ļoti daudz tehnisku jautājumu un papildus arī politiski aspekti. Un jautājums ir, protams, tad politiskā līmenī, vai mēs atbalstām vai neatbalstām parādu kop, ko, sastarpējo parādu atzīšanu. Līdz to jautājums ir, kāds būtu gala secinājums. Mēs ar to šobrīd iepazīstamies un mēs redzam, ka ja mēs runājam par parādu šādu vienādošanu, jeb kopveizveidi, tad tas, protams, nozīmē, ka ir jāpiedāvā zināms alternatīvas atsevišķiem, piemēram, samazinot arī procentu likmes, bet tas nav tik viennozīmīgi, kā mēs varam izlasīt piedātā teksta redakcijā. Mēs saprotam, ja šāda parādu kopizveids eh, sistēma būtu juridiski iespēja tikai tad, ja mēs grozītu līgumus. Papildus tas nozīmē, ka arī ir jāstiprina Eiropas ekonomiskā pārvaldība. Un ir skaidrs pierādījums, ka uzstādītās tiesību normas šobrīd, kas bija mūsu arī jau vēlēšana mandāta ietveros, nu, arī paralēli e, vienošanās, ko panāk ar starpvaldību nolīgumiem, nu tās ir jāpiemēro. Un šobrīd, ko piedāvā jūsu teksts, nu to jau arī skaidri atbalds, atbilde, ka par finansēm ar vienu ir atbildīgs valstis, dalībvalstis. Tādēļ man būtu skaidrības dēļ jums šāds jautājums. Ja es pareizi saprotu jūsu rekomendācijas, um, vai jūs tad tomēr to ieteiktu vai neieteiktu un otkārt? Es saprotu, ka nepieciešama vēl papildus soļi, lai nodrošinātu parādu kopizveidu. Un kāds tad būtu jautājums, uh, cik tas ir ņemot vērā šobrīd aktuāla situācija reāli? Tad īsti atbildēs. Uh, Trepskundze. Paldies, Gozais kungam, par šo jautājumu. Vispirms es domāju, ka jūs redzat mūsu secinājumos, ka šī kopīgā emitēšana ir ļoti e, tālajošs solis, kas būtiski ietekmēs eirozonu, bet tam savukārt ir nepieciešami uh, Uh, lēmumi, kas saistīti ar līgumu izmaiņām, ar Eiropas Savienības līgumu izmaiņām. Lai to darītu, ir nepieciešama milzīga pārliecība un uh, ir jāpanāk vienošanās starp valstu valdībām un parlamentiem un viņiem ir jābūt gataviem uzņemties ilgtermiņā eh, riskus un saistības, kas ir, par, un lai šīs saistības, eh, kas ir abu piedāvāto uh, instrumentu pamatā, tiktu izpildītas. Paldies! Euh, Labi, tālāk vārds. Ane, piedošana dosim arī atbildes iespēju kādam citam no ekspertiem. Lūdzu. Nē? Nu labi, tad vārstāt Ferēras kundzei no sociālistu grupas, lūdzu. Merci, madam. Um, thank you very much to the group. Lies paldies ekspertu grupai par uh, šo ļoti interesanto un uh, padziļināto analīzi un prezentāciju. Uh, Ļoti žēl, ka šis teksts mums nebija iespējams, eh, ar šo tekstu nebija iep, iespējams iepazīties ātrāk. Bet es ļoti ceru, ka mēs turpināsim uzturēt kontaktus, ja ne šajā sasaukumā, tad eh, arī nākamajā sasaukumā ekon komiteja turpinās uzsākto dialogu. Gribētu atgādināt, un šeit es runāju par Topels Gugarels kundzes eh, teikto. Jūs eh, runājāt par to, kas tika apspriests pirms diviem gadiem, bet jāsaka, ka mūsu komiteja un referenti un ēnu referenti, kas strādāja pie divpakas ziņojumiem, uh, norādīja, ka tā saucamajā divpakā ir iestrādāti ļoti spēcīgi ierobežojumi, kas paredz dalība valstīm atļaut kontrolēt savu uh, makroekonomikas politiku līdz brīdim, kamēr netiks apmaksāt 75% no parāda. Tajāpat laikā mēs redzam, ka lielākā daļa dalību valsts savu parādu ir vēl vairāk palielinājušas. Un, uh, vai tiešām ir iespējams, ka mēs saglabājam eirozonas stabilitāti ar tādu parādu līmeni un esošo uh, pieauguma apmēru. Vai ir kāda alternatīva, lai izveidotu risinājumu, kas ļautu apvienot gan šos striktos noteikumus, ko paredz divu paka un sešu paka, augsto parādu līmeni un zemo um, pieaugumu tempu. Mēs Eiropā redzam, ka ir daudz problemātisku situāciju, kam neesam gatavi, un tajā pat laikā mēs esam spiesti risināt šīs situācijas. Tāpat man interesē tā saucamie phasing in risinājumi, kā e, šī daļējā mieskaite tiks e, nodrošināt, par ko runāja e, Bišop kungs un Kerē kundze, kā arī Mauro kundze par to runāja, vai ir paredzēti kādi pārējais pasākumi, kas uh, varētu novērst spekulācijas ar dalību valstu parādiem, tādējādi izjaucot relatīvo stabilitāti, kas ir panākta. Un ko jūs ieteikt, lai to panāktu? Paldies! Euh, Tā kā labi, paldies! Man tad gan ir grūti jāsaka, ka nezinu, varbūt kurš no jums trim vairāk varbūt atbalstēt varbūt tad, jā. Uh, Bišop kungam vārds lūdzu. Jā, tātad vispirms, uh, cik ātri to varētu izdarīt. Es jau ierosināju, ka izmantojot esošo 352. regulu varētu izmantot uh, ļoti ātri. Visilgāku laiku prasīs izmaiņas Savienības līgumā. Uh, bet, lai izveidotu šo uh, eiro parādzīmju sistēmu, tas ir ļoti vienkārši, jo man šķiet, to ir iespējams izdarīt viens dienas laikā. Risinājums ir tehniski vienkāršs, arī juridiski relatīvi vienkāršs. Vienīgā problēma, kas uh, liedz to izdarīt, ir dalībvalstu parlamentu piekrišana. Ja būs politiskā grība, tad šādas parādzīmes varētu ieviest gadu laikā. Un tad reāli darbotos eh, šis eh, mehānisms, un tas varētu stabilizēt dalībvalstu parādzīmu tirgu. Paldies! Kerē konze, vai jūs arī vēlties atbildēt? Labi, arī atbildēšu uz pirmo jautājumu. Ja jūs uzskatāt, ka neveidojas šeit starptautiskā atbilstības mehānisms un ka jūs domājat, ka tirgi nekad nekļūdās, jūs domājat, ka nav nospējams kaut kādai nodrošināt šādu skaidru nolīdzināšanu, jūs uzskatāt, ka līdzinēji instrumenti ir bijuši pārāk vāji un nekad uh, tos neviens nav gatavs atbalstīt, tad arī nekādā veidā, protams, nav nepieciešams iedot jaunus instrumentus līdz to, protams, mums ir nopietnas bāžas, bet, nu, mēs uzskatām, un ir skaidrs, ka šeit mūsu uzticētais pārdomu jautājums, šis mandāts, ko jūs pieprasījāt, lai mēs pārdomājam, tad tie ļoti augstu ambīciju instrumenti. Tādēļ arī mēs, protams, ekspertu vidū nebijām vienprātīgi, un mums bija ļoti nopietnas arī viedokļu apmaiņas, un uh, vienlaikus, nu, protams, mēs skatījāmies, kādā virzienā varētu uh, arī virzīties, lai gan, nu, nekādā ziņā nemēģinot varbūt paslēpties uz vienu vai otru pusi. Pagaidām mēs virzam visdažādākos scenārijus. Beatrice jau tieši par runāja par to, kādā veidā varētu izveidot varbūt šādu mazāku fondu, kurā būtu tikai 1% no IKP, un kādā veidā varētu palīdzēt eh, ņemt vērā dalībvalstu parādu lielās atšķirības un tas ir veids, kā mēs varbūt arī skaidri nozīmēt, tad šeit mēs iezīmējam šo attiecību pret IKP. Tas arī būtu tikai pagaidu risinājums, jo pirmkārt šis parāds jau jebkurā gadījumā būtu jāatmaksā. Jautājums ir, mēs arī norošināt likviditāti, protams, ierobežot apmērā, bet tas būtu, zināms, tāds testa izmēģinājums, un uh, vēlāk, ja jums norošināt labāku likviditāti, jūs arī atmaksājat parādu. Tas ir obligāts. Jūs arī uzlabojat valstu kredītreitingus. Uh, Un uh, tas ļoti svarīgi, protams, nodrošināt tālāko valstu finansēšanās iespējas. Un uh, skaidrs, ka šobrīd tas ir vienīgais, nu, šāds pagaidu fonds, tas ir vienīgais, ko mēs šobrīd varam arī izdarīt līdzinē līguma ietveros. <clears throat> Dimēro kundze, jūs arī varētu īsumā varbūt atbildēt šo jautājumu. Es lielā mērā varu piekrist tam, ko Agnēs nu pat teica. Un, uh, protams, Ja runājam par pirmo jautājumu, tad mana atbilde ir daļēji nē, jo ārkārtas pasākumi, eh, ko ieviesus Eiropas centrālā banka, lai eh, dzēstu pašas eh, degoš, degošākās problēma situācijas, tad jā, bet joprojām ir šis parāda pārpalikums, nenosaktā parāda daļa, un tā arvien pieaug. Izaugsmas perspektīvas nav Mm, optimistisks un šis eh, nenosaktais parāds pēc par sevi kļūst par lielu kavēkli izaugsmai Eiropā. Un līdz ar to mēs varam zaudēt desmitgades uh, sedzot šo parādu. Tādēļ, es domāju, mums ir nepieciešami e, tūlītēji pasākumi, un šī parādu dzēšanas fonds ir domāts tieši tam. Paldies! Tālāk Aldes deputāti Ramonti Mozes kungamāts. Paldies, priekšsarētāji! Īs komentārs vienu minūtu tikai un arī jautājumu. Tātad izskatot eh, secinājumus, es domāju, ka eiro parādzīmes ir daudz realistiskāk eh, īstenojams nekā parādzēšanas fonda izveidošana. Protams, abos gadījumos ir nepieciešams izmaiņas Eiropas Savienības līgumā un patreizajā politiskajā situācijā. Man šķiet, ka bez uh, vēlētāju mandāta šādai rīcībai, es neredzu, ka mums vispār ir jebkādas rīcības iespējas. Tā kā jā, arī dažas pol, uh, dalību valstis ir politiski gatavas to darīt, un uh, tad var izmantot pastiprinātā sadarbības procesu un uh, dalību valstu nolīgumus. Protams, ir nepieciešami nosacījumi, bet jautājums, kādi nosacījumi? piemēram, vai dalību valstīm ir jākonsolidē savu budžeti vispirms vai nē. Kā jums šķiet, vai komisijai vajadzētu iejaukties dalību valstu budžetu veidošanā? Tas ir interesants jautājums, cik tālu tā drīkstētu iet. lai izvairītos no tā saucamā morālā kaitējuma? Un visbeidzot, vai jums ir reakcija no Eiropas komisijas par jūsu priekšlikumiem? Un visbeidzot, ja eiro parādzīmes būtu bijušas vēl pirms krīzes, kā tās ietekmētu publisko finanšu sektoru Eiropā? Vai jūs varētu, vai jums ir kāds aplēs par to, uh, kāda būtu ietaupījumi tām valstīm, kurām nācās izmantot šo bailout procesu. Paldies, šis, domāju, bija ļoti interesants jautājums. Ekspertu grupas vadītāja, lūdzu, atbildiet. Jā, paldies. Tātad atbildot vispirms par to, kādu nosacījumu varētu tikt izvirsīt, man šķiet, ka jo eh, vairāk uh, valstis kļūs atkarīgas vieno otras eh, rīcības un darbībām, jo vairāk tā gribēs vienu otru kontrolēt, lai um, lietas virzītos tā, kā tās to ir iecerējušas un par ko ir panākt vienošanās. Tādēļ viena no iespējām ir atteikties no dalību valsts suverenitātes šajos jautājumos, bet piešķirt papildus pilnvaras eh, kādām Eiropas Savienības struktūrām, ja dalība valsts neizpild savas saistības attiecībā uz budžeta veidošanu konsekventi ilgākā laika posmā. No komisijas vēl vērtējumu par mūsu piedāvāto risinājumu neesam saņēmuši, protams, būtu interesanti to saņemt. Mēs uh, ļoti cieši sadarbojāmies ar komisijas ekspertiem, kuri sniedza mums eh, sekretariātu atbalstu, bet mēs nesām dzirdējuši, ko viņi domā par mūsu priekšlikumu. Par eventuāliem ietaupījumiem mums bija mm, debats par to, vai mēs varētu aprēķināt šādus eventuālos ietaupījumus, eh, bet eh, tomēr rezultātā mēs drīzāk aprakstījām uh, eventuālo ietekmi un tendences, bet ir ļoti grūti paredzēt nākotnē, kā attīstīsies valstu parāda apkalpošanas izmaksas, jo tas ir atkarīgs no ļoti daudziem apstākļiem un apsvērumiem. Paldies! Merci beaucoup. Ah, monsieur Bishop. Oui. Bishop kungs, lūdzu, vārds jums. Jā, es gribētu parunāt par eiro parādzīmēm un vai nepieciešams izmaiņas Savienības līgumā. Tā kā es to ierosinu, šāds izmaiņas nav nepieciešams. Uh, Protams, var šo fondu nostiprināt Eiropas Savienības darbības līgumā, bet patreiz pietiek ar starpvaldību līgumu, kad eh, tās valstis, kas piedalās šajā sistēmā, vienojas savā starpā. Un pēc tam atliek tikai izveidot eh, struktūru, kas eh, pārvalda šo parādu apkalpošanu, un to var, eh, tam var izmantot jau esošā Savienības darbības līguma attiecīgo pāntu. Paldies! Uh, uh, euh, Labi, tālāk vārds Strečekungam. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Arī jāsaka, no nu, cik brīnišķīgs pārmaiņas uh, priekšsādātājā krēslā. Prieks dzirdēt un redzēt jūs priekšsādātāju. Un ka jūs arī dos varbūt nedaudz uh, vairāk laika uzdot jautājumus. Nu labi, tas arī nav nepieciešams. Paldies uh, ekspertiem par jautājumu izklāstu. skatos savām piezīmēm un redzu trīs galvenās lietas. Jūs kāds te uzsverāt šo morālo bīstamību, juridiskās prasības un iespējamās līguma izmaiņas? Atklāti un godīgi un taisnīgi runājot. Tas, protams, ir galvenās pamat lietas, kas arī vienmēr ir bijuši aktuāli mums, pārskatot visus šos jautājumus, par kuriem arī jūs šodien runājāt. Tad mans jautājums būtu vēl, lūdzu precīzāk, kāda ir jūsu pozīcija? Lai gan es saprotu, ka jūsu atbildes ir atkarīgs no tā, vai dalībvalstis ir gatavas atteikties no savas kompetences. lai atbalstītu jūsu priekšlikumu. Es neuzdošu jautājumu ne par šo morālo bīstamību, ne arī par nepieciešamu grozīt e, līgumu, lai varētu juridiskās prasības. Jautājums šāds. Par eiro parādzīmēm. Tas tagad sanāk, ka tāds īstermiņa obligācijas Vai eksperti varētu tad paskaidrot? Un varbūt priekšsēdētāji varētu atbildēt. Kāds varētu būt tad eh, šīs eh, likme, ja procenti, kas būtu jāmaksā par šādām parādzīmēm tirgūs, finanšu tirgūs? Paldies. Priekšsēdētājs kundze vai arī kāds cits, kuram ir drosme atbildēt šo jautājumu? ko jums uzdeva deputāts. Nu, lūdzu, priekšsēdētāji, jums vārds. Paldies par iespējamo procentu likmi un cik vispār varētu maksāt šāds pārējādzīmes. Jums jāsaprot, ka te mēs runājam par īstermiņa. Uh, uh, tas, kas ir īstenībā valdība obligācijas un arī šeit piedāvāto parādzīmu, uh, procentu likums īstenībā būtu ļoti tuvas. Te nav runa tik daudz par to, cik tas maksā, bet gan kādā veidā mēs uzdevām lielāku stabilitāti e, tirgū. Un cik liederīgi varam izmantot šo instrumentu finanšu operācijām. Un jūs jautājumu otra pusi. Jūs vispār varētu atkārtot, lūdzu? Jā, par šo nodrošinājumu. Uh, Nu, mēs domājam, ka Eiropas fondam būtu nepieciešams pašu kapitāls. Tas, protams, ir šīs nodrošinājuma veids, un līdz to tas arī būtu pietiekami. Mēs tāpat arī runājam par iespējamo kopējo nodrošinājumu veidošanu, bet izskatās, ka tas būtu pārāk grūti kaut ko tādu veidot. Veidot šādu nodrošinājumu, summējot no dažādām dalībvalstīm. Uh, jo tas ir diezgan ļoti sarežģīta procedūra dalībvalstu budžetā iezīmēt konkrētus līdzekļus, kā iespējamu nodrošinājumu. Un līdz to uzskatām, ka varētu vienkārši izmantot Eiropas stabilitātes mehānismu kā nodrošinājumu. Es vēl piebildīšu par šo procentu likmi. Saprotot, ka pat, ja ne puse, bet viena trešdaļa no visiem šiem parādzīmēm uh, nu, tās turētu tieši bankas. Tas nozīmē, ka bankas šeit pārfinansētu, izmantot Eiropas centrālās bankas uh, piedāvātos finanšu likvīdus, uh, un tas nozīmē, ka kāda ir noteikti pamatlikme, tāda arī būtu šo īstermiņu parādzījumu likme. Tas arī būtu tas īstais elements. Labi, paldies. Tālāk zaļo vārdā Filips Lambērs lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Trīs īsi jautājumi. Ekspertam vienalga, kurš arī gribētu atbildēt. Pirmais jautājums - juridiski tehnisks jautājums. Jūs norādat, ka šobrīd uh, lai nodrošinātu šo Eiropas parādzīmju ieviešanu, nepieciešams ir balstīties 352. pantu un panākt starpviltību vienošanos. Man liekas, Bišopkungs jau par to nu, runā precīzi diezgan, bet vēlreiz, kāpēc tiem šiem nepieciešams papildus vēl šis starpvaldību nolīgums un kā to varētu atcināt varbūt Eiropas kopienu tiesu? Otkārt jautājums, kad ir šis tip euro rates kas ir uh, parasti piedāvāts, un tas līdz šim ir bijis veids, kā varam nodrošināt atsevišķo parādu pielīdzināšanu, nenosakot vienu atskaites punktu gan. Bet jautājums ir, kādā veidā jūs mēģināt izlīdzināt tie, kuriem ir spiest aizņemties par lielākām uh, interesēm, uh, procentu likmēm, kuriem mazāks procentu likmes šobrīd spēkā. Treškārt, mēs saprotam, neievērojot finanšu disciplinu, ekonomisko taupības pasākumus, vai jūs varētu panākt tiešām, ka uh, šis parāds, kas ir valsts budžet, IKP pret valstu parādu pieaugumu, mēs redzam, ka šī attiecības visu laiku pieaug tikai. Un ko tas nozīmētu, ja atsevišķie pasākumi netiktu piemēroti? Piemēram, ja jūs vienkārši ieviešat eiro parādzīmes un kāds neko nedara, īsti neievēro. Ko tas nozīmē Eiropai? Ko tas reāli vispār nozīmē šādā situācijā? Atpiedošana jautājums tātad ir, ko vispār nozīmē Eiropa, ja Eiropa nekādā veidā nereaģē uz šādu priekšlikumu un nekādu uh, kopīgu emitēšanu neparedz. Paldies! Lūk, tie bija trīs precīzi jautājumi. Tagad mm, viņš arī nenorādīja, kuram uzdot jautājumus, bet tā kā mūsu rīcībai tikai trīs minūtes, tad vēl par priekšsādātāju. Jā, par pirmo jautājumu un tad otru es došu vārdu citiem. Padošu tālāk. Tālāk par pirmo jautājumu. Par vispār, kāpēc nepieciešams šeit Eh, šeit balstīties uz it kā līgumu plus starpvaldību nolīgums. Jums jāsaprot, ka Eiropas Savienības tiesības šobrīd bez starpvaldību nolīguma īsti nenosektu šādu kopīgo parādu izveidi. Tas arī galvenais jautājums. Tādēļ mēs vēlamies piedāvāt šeit arī jauktu jurisdikciju, kad ir tad Eiropas Savienības tiesības plus starpvaldību nolīgums. Otrais un trešais jautājums kolēģiem. Uh, Jā, paldies. Mēs īsti nepārnām šo jautājumu par to, kādā veidā šeit varētu runāt par šiem procentu likmēm, kādā veidā jūs to norādat, bet um, kādā veidā tas tiek pārdalīts un kāds ir šī mehānisma jēga. Nu, tad ja tiek pārdalīts šīs arī, arī procentu piemērošana, un tas ir jautājums, kāpēc vispār ir nepieciešama kopīgā emitēšana. Uh, Par jūsu trešo jautājumu, ko tas vispār nozīmē, ja neko nedarīt šādā situācijā, nu, man atbildi būtu tāda. Tad sanāk, ka jūs vispār nerisinat efektīvā veidā parādu pārpalikumu, jeb šo nesamērīgo parādu situāciju, un tā izmaksas ir ļoti nopietnas, nozīmē zema ekonomiski vāja ekonomiskā izaugsme ilgtermiņā uzskatu, ka to var tiešām mm, risināt, bet vai tikai vienīgi ar kopīgu emitēšanu, nu, tas nav vienīgais veids, bet viens no. Pirmais solis, protams, būtu panākt vienošanos, ka šīs parādu uh, milzīgais apjoms ir, protams, nopietna prioritāte un tas prasa efektīvu izlēmīgu rīcību. Nu, protams, nu, Protams, es saprotu jau, bet jautājums ir, es esmu bijis pats profesors un tam līdzīgi es zinu kāds lietas, bet ja mēs skatāmies, protams, ir starpvaldību nolīgums, ir jāievēro, ja jūs sakat, protams, ir jā, ka tad jau nu, tas, ka jūs sakat, nu, tas vienkārši tautoloģija, jūs sakat visu laiku tāpēc, ka tas ir līgums un trā, tā, tā kārtība tā līdzīga. Bet jautājums, kas jums traucē šobrīd jau rīkoties un panākt, lai vispār šādu sistēmu ieviest izmantot Eiropas regulu? Kāpēc tas nav iespējams? Tas, ka man bija tieši tāds pats jautājums, un arī bišopkungam, jo jūs um, vienīgais teicāt, ka tomēr jau šobrīd ir iespējams to piemērot, negrozot Eiropas Savienības darbības līgumu. Nu, tad labi, pirmkārt priekšsēdētāji un tad bišopkungs. Pazudnikrofons. Juristi mums ir norādījuši, ka šobrīd kompetenci sadalījums Eiropas Savienībā, kāds ir nostiprināts Eiropas Savienības darbības līgumā, neļauj izveidot šādu kopējo emitēšanas schēmu un uh, parādu dzēšanas fonda izveida nav iespējama. Lai to izdarītu, nepieciešams ieviest papildus instrumentus. Un tādēļ šī ideja, ka jūs apkopojat starpvaldību nolīgumu ar vienu no Eiropas Savienības darbības līguma pantiem, ir viens no iespējamiem juridiskiem risinājumiem, negrozot pašu līgumu. Piešaukungs, jūs varbūt kāds burvīvārdu zinat. Nu, redziet, šobrīd līgumā te runa par koordināciju, kad koordinē fiskālo un ekonomisko politiku, un es tieši par to runāju, ka līdzinējais priekšlikums dalībvalstis, kas darbojās Viņas savstarpēji varētu aizliegt iz, iegūt cits īstermiņa vērtspapīrus, kā vien šajā fonda ietverā. Tas ir būtu svarīgi, ja viņi koordinē, bet sanāk, ka īstenībā to nevar viņiem piespiest. Un tādēļ ir nepieciešams, ka viņi vienojas savā starpā starpvaldību līgumu, uz starpvaldību līgumu pamata, lai būtu šāda vienošanās, ka viņi atsakās no zināmām iespējamiem darbībām par labu šim fondam. Nu, labi, es saprotu, ka vismaz ar pēdējo atbildi jūs kaut kādā veidā izlavījāties, jo tas, ka jūs kolēģis sacīja, ka mums teica, nu tas lūdzu man nepārliecina. Merci, Astrid. Jā. Paldies, paldies Astrid. Ir tikuši uzdot daudz konkrēti jautājumi. Es vēlos arī atgriezties politiskā līmenī ar saviem jautājumiem. Šī gada sākumā uh, apmeklējām ar delegāciju krīzes skartās valstis, un mans iespējas bija tāds, ka situācija kā tā attīstās šobrīd, ilgtermiņā uh, ir diezgan politiski noslogot, vismaz Portugālē man radās iespēja, ka uh, tur tiešām smaga situācija Portugālē un arī Grieķijā saistībā ar parādu līmeni. Un tad rodas jautājums, eh, kad mēs atradīsim kādu alternatīvu. Šobrīd es īsti nesaprotu, kāpēc notiek tāda vilcināšanās. Uh, Mums nav praktiski nekādu alternatīvu tam, kas ir jau līdz šim izdomāts, bet mums ir jāatrod alternatīvu risinājumu. Tad jautājums jums, kādas tad būtu jūsu alternatīvas, ja ierosinātie instrumenti nebūs īstenojami? Un īsts piezīme vēl jā, varētu piekrist arī par kļūdainām iniciatīvām, būtu jāizvairās no tādu radīšanas, bet no otras puses lielākajā daļā krīzes skarto valstu uh, šīs parādu līmenis nav vienkārši reducējams uz pārmērīgiem tēriņiem, bet banku sektora glābšana tieši nospēlēja ļoti svarīgu lomu parādu radīšanā. Un tas nebūtu nav vienīgais problemātiskais jautājums. Tas daudzās valstīs bija problēmas. To nevar visu reducēt uz eh, tādiem viltus eh, stimuliem. Mm, jautājums, kāda tad ir jūsu alternatīvas, ja mēs neizvēlēsimies iet šajā virzienā? Maybe, maybe also... Jā, es tad eh, mēģināšu atbildēt un varbūt tad arī citiem komitejas locekļiem došu blādu. Sarežģīta politiskā situācija veidojas tādēļ, ka tālajošas reformas ir tikuši īstenotas. Uh, un e, bija jāpieņem arī politiski ierobežojuši pasaukumi. Tas izskaidro šo sarežģīto situāciju, bet kopīga emitēšana neaizstās šāda veida fiskālo politiku, kas tika ieviesta pirms dažiem gadiem. Tā ir ilūzija. Kopīga emitēšana varētu mazināt šīs adaptācijas procesa sāpes, bet e, tās e, pilnībā nelikvidēs. Otrs jautājums par alternatīvu. Uh, Manuprāt, kopīgās emitēšanas schēmas nav burvju līdzeklis. Tās ir jāskata Eiropas Savienības kopīgās nākotnes kontekstā arī par politisko vienprātību, kas var tikt sasniegta, izvēlties iet e, tālākai integrācijas virzienā vai nē. Lūdzu, nākamais jautājums. Vēl atbildi, jā, es arī varbūt ņemot vērā abus šos divus jautājumus. Uh, par īstenošanas cenu. Nu, mēs redzam, ka tas, protams, ir bijis ļoti sāpīgi un gandrīz neizturama. Uh, tādēļ ideja, kā mēs skatāmies, krīzes cena. Un jautājums, ko tas vispār maksā, parāda parād samazināšana, tas vienmēr būs jautājums tieši par cenu. Uh, Mēs redzam, ka krīze, protams, izveidojas uz zināmiem nosacījumiem, un kāds arī varētu nākotnē varētu būt. Protams, tas ir jāskatās, kāda veida notiks valsts pārvaldība un precīzi piemērot instrumenti, kurus varētu piedāvāt Eiropas stabilitātes mehānismus un Eiropas stabilitātes arī politikā. Tā kā ir jāskatās, jautājums, protams, kā jūs to rētējat. Krīzes cena, protams, šobrīd liekas ir pārspīlēta, smaga. Un, ja veidosies nākotnē arī šāds parādu krīzes atsevišķās Eirozonas daļās, uh, Mēs norādām, ka arī valsts izpirkšanai, nu, tas ir jābūt ļoti caurskatāmam, ko mēs šobrīd nevaram teikt, ka tas tā būtu viss noticis. Tad, ja mēs skatāmies krīzes cenai, vajadzētu, protams, samazināties nākotnē. Šobrīd tā ir ļoti liela cena, ko mēs maksājam. Tādēļ Protams, tas ir politiski varbūt vērtējums, un tā kā jūs to vērtējat gan arī par valstu iznoto politiku, gan arī iespējamam potenciālām krūzē, krīzēm, un gan valstu nonākšana absolūtā varbūt neskaidrības situācijā. Tādēļ jums vajadzētu to uzturat, uztvert kā tādu ierosmi gadījumā, ja situācija atkal sāsinātos, kā vispār būtu iespējams uz to risināt, reaģēt. Tomēr vienlaikus mums ir jādomā, tad, kad mēs runājam par konkrēto normu, radītājiem sekām un cenu, mums ir jāsaprot, ka jebkurā gadījumā tāda situācija, ka visas dalībvalstis atmaksā savu parādu un nodrošina ekonomisko izaugsmu, un nu, tā ir utopija. Tas ir pārāk rožaini, lai par to domātu kā reālo ekonomiku un iespēju. Tādēļ vienmēr jāskatās uz tādiem sāpīgiem risinājumiem, kas ir un paliks sāpīgi, uh, Nu, jautājums nav tikai par šo cenu, bet arī par morālo risku. Un vienlaikus tomēr tad vienmēr ir pret tā citi risinājumi, kas arī nav par, bez sāpēm. Labi, tā ir šāda situācija. Mums jautājums par to mēs varam, protams, arī to pozitīvi izmantot ar zinām piesardzību. Bet tagad ir tā. Ir pieteikušies vairāki deputāti. Andrēs Kukundze, Sančes Fresēdo kungs un Podimatas kundze, arī no sociālistiem un demokrātiem Bereš kundze un Olešmits Aldis vadā. Vai ir vēl kāds deputāts, kas lūgs vādu, jo man jāņem vērā zināms laika ierobežojums? Es redzu, ka Gigolda kungs nē. Nu labi, es pats sevi pierakstīšu tautas partijas vārdā. Nu, labi, tad turpinām un ievērojot šīs 5 minūtes, kā līdz šim tas ir bijis arī spēkā. Kaisers kundze tālāk. Jā, thank you well. Jā, paldies priekšsarētāji. Priekšsarētāji, es vēlētos pateikties ekspertiem un ziņotājiem par sniegto informāciju. Tomēr tas, ko es varu secināt no dzirdētāja, tas, ka mēs īsti nesam eh, panākuši vienošanos. Ir nepieciešama lielāka disciplīna. Mums ir jāsagaida lielāka disciplīna no dalību valstīm, un to mums nāksies laikam gaidīt diezgan ilgi. Mums ir jāredz pierādījumus šādai papildu disciplīnai, varbūt ir jāspiež viņiem eh, to īstenot, tā kā mēs to ar eh, divpaku un sešpaku dokumentiem panācām. Acim redzot, eh, mums būs eh, jāpanāk lieli naudas ieguldījumi un nevaram piekrist tam, ka pietrūkst tiesiskās paļāvības. Uh, Mums ir nepieciešams sava veida garantijas Eiropas līmenī, kas nepastāv šobrīd. Līdz ar to jautājums, ko es vēlos uzdot ekspertiem, jebkuram no viņiem, eh, kurš uzskata, ka var atbildēt uz šo jautājumu. Vai mums nevajadzētu vienkārši atmest šo situāciju ar daļēju parādu kopīgu sadali īstermiņā un pateikt, ka ja mēs vēlamies kaut ko tiešām mainīt, mums jādara tas pamatīgi, jāsāk pašiem pamatiem, jānodrošina pieejamie līdzekļi. Jā, tam būs nepieciešams ilgāks laiks, bet varbūt, ka tas ilgtermiņā dos labākus rezultātus. Varbūt, ka mēs varētu uh, Eh, turpināt kopīgi sadalīt parādus, bet vai mēs tiešām īstermiņā to vēlamies? Ilgtermiņā tam varētu būt iegūmi, bet tas nozīmētu, ka nepieciešams ilgāks laiks, līdz ar to es vēlos uzzināt, ko eksperti domā. Vai mums jādara kaut kas tagad īstermiņā, jeb ņemot vērā viņu pētījumu darbu, rezultātus, varbūt, ka mums jāizmanto mums pieejamā disciplinārie pasākumi, lai nodrošinātu ilgtermiņa risinājumus izveidojot uh, sistēmu no jauna, bet efektīvu. Un otrs jautājums. Ņemot vērā visu, ko eksperti ir uzzinājuši savos pētījumos un balsoties uz viņu zināšanām, un vai viņiem ir bijis kādas idejas par kādu citu formulu, citu risinājumu, kam varbūt nav pietiekams laiks atvēlēts, lai papētītu, bet varbūt ir kāda alternatīva tiešām varbūt eh, parādzēšanas fonds un eiro parādzība ir vienīga alternatīva. Regarding the first question. Attiecībā uz pirmo jautājumu, atceroties, cik daudz eh, gada bija nepieciešama monetārās savienības izveidēji, un arī tad eh, ne visu varēja paredzēt, es teiktu, ka labāk ir ilgāku laiku patērēt, lai sagatavotu kaut ko apjomīgāku. Par otro jautājumu. Mēs apspriedām uh, šo kapacitātes jautājumu, privāto instrumentu, diversificētu valsts parādu restruktūrizēšana, te būtu tirgus risinājumi, varbūt tirgus varētu radīt instruments, kas apvienotu darāds, dažādu valstu parādu. Nu, tā būtu viena, kā, viena iespēja, bet mēs e, detalizētāk to neapspriedām. Varbūt kāds no maniem kolēģiem vēlas arī komentēt e, šo jautājumu. Virels kungs. Jā, paldies, priekšsarētāji. Manuprāt, e, jautājums par to, uh, rīkoties tagad vai nogaidīt eh, un paskarīties, kā pašreizēja pārvaldes mehānismi eh, funkcionē, ir eh, apusē riskanti. Ja mēs nerīkosimies tagad, tad riskējam ar to, ka pārmērīgi parāda problēma kļūs par ilgtermiņu problēmu Eiropas izaugsmēji, un riskanti tas būs tad, ja saskārsimies ar jauniem triecieniem. Uh, tad varētu būt grūti eh, atkopties it īpaši tām valstīm, kur ir liela parādi. No otras puses, ir jāpatur prātā tas, ka visi pasākumi, ko mēs vēlamies īstenot, eh, tajā brīdī, kad mēs īstenosim jau kādu parādu eh, sadalīšanu, Tad pēc tam koriģēt situāciju būs ļoti sarežģīti. Ja mēs vēlamies virzīties uz priekšu, tad ir jāņem visa pakete. Thank you. Um, I, I can... Jā, paldies. Es varu, varu prognozēt vairāku. Uh, pa, e, pasākumu kopumu, eiro parādzījums un fonds, tas varētu būt viens risinājums, un ja pēc kādu laiku mēs vēlamies e, mainīt e, vai grozīt līgumu, tad varētu būt šis fonds funkcionējošs. Bet vēl viena lieta, par ko jāpadomā, ir tirgus disciplīna, kas tik piemērot bankām un apdrošināšanas sabiedrībām, kas tur valsts parādzīmes tas, cik lielā mērā jūs un šī komiteja ir noteikuši 25% kapitāla pakļaušanas risku robežu, bet dalību valstīm eh, viņiem ir 50% kapitāls aizdos līdz diviem uh, gadiem un pārējais vairāk. Uh, principā tā jau ir uh, šī problēmas būtība tas ir jādara pakāpeniski, bet acīm redzot ar uh, nulles risku svēršanu, tad diez vai darbosies. Tas ir vēl viens aspekts, kas uh, prasītu um, tirgus disciplīnas prasību piemērošanu arī valdībām. Šeit neiet runa par pagaidu Eiroparādzību fondu. Nevar vienkārši piebāzt vietējās uh, bankas ar savām parādzīmēm. Uh, ir jārīkojas uh, tā, lai Eiropā iedzīvotāji noticētu veiktajiem pasākumiem. Tas būs liels pārbaudījums. Es pamatā vēlējos atbildēt eh, uz jautājumu par alternatīvām, vai mēs domājam par alternatīvām. Un šī ziņojuma mandāta robežās mēs tikai nedaudz pievērsamies alternatīvām. Es vēlos pieminēt, ka, protams, ka pastāv alternatīvas, lai eh, samazinātu pārmērīgu parādu, parādu sadalīšanu vai ar kādu citu veidu, kas kaut kādā veidā ietekmēja interešu, eh, procentu likmi. Un tas eh, prasīs pietiekami ilgu laiku, piemēram, ir darījuma ar eh, vērtspapīriem, kas neprasa parādu sadalīšanu, bet gan fiskālo e, ieņēmumu mar, e, marķēšanu, bet tam prasīt daudz koordinētāk padara zi, e, priekšlikums, piemēram. Un tur nebūtu jāiesaist ECB. Kas attiec uz drošiem aktīviem, ir arī citi priekšlikumi, kas prasa parādu sadalīšanu, sasaistot atsevišķu valstu parādus kopā bez kopīgas emitēšanas. Manuprāt, ir svarīgi apzināties, ka ir arī citas alternatīvas. Nav tāda situācija, ka alternatīva nebūtu. Jā, vēl viens papildinājums par alternatīvām. Grupas ietvaros mēs apspriedām šo priešlikumu, ko es izteicu. ESM papildināšana ar obligātām kredītlīnijām, tikko valsts izpilda pārvaldības prasības. Tas nozīmē kredītlīnija ESM, un tas e, uzlabotu piekļuvi ESM krīzes e, situācijā. Tad ESM programma pēc e, kāda laika kļūtu par obligātu, būtu tāda krīzes vadības uh, risinājums, tas ir kā pārējais starp normālu situāciju un ESM programmu, lai uh, uzlabotu šo situāciju. Passer maintenant euh, à un um, prochain orateur, c'est e M. Sanchez Pesedo du groupe. Eh, Sanchez Pesedo, por su presentación. Paldies, priekšsēdētāji. Un gribētu pateikties arī par ekspertu prezentācijām. Un man ir liels prieks, ka mums šī viedokļa apmaiņa notiek vēl pirms eh, ziņojuma galīgās versijas sagatavošanas, un es domāju, ka ļoti svarīgi, lai jūs zinātu par to, kas satrauc mūs. Ja runājam par pamatotību, jūs e, zinat, ka e, makroekonomiskās problēmas joprojām ir īpaši svarīgas, un es domāju, ka mēs visi meklējam to brīdi, kad atjaunosies izaugsme, un mums ir nepieciešām brīvie aktīvi, un um, ja tiek emitētas valsts parādzīmes, tad šīm parādzīmēm ir jābūt ienesīgām uh, Uh, mums ir jāraugās, lai vienlaicīgi mēs nepieļautu inflācijas palielināšanos. Es gribētu vaicāt, vai mēs runājam tikai par īstermiņa jautājumu risināšanu. Mums ir jāraukās uz uh, parāda uh, apsaimniekošanu un pārvaldīšanu ilgtermiņā. Tālāk tika pieminēts morālais kaitējums, kas tiek nodarīts ar šiem pasākumiem. Protams, mēs redzam ļoti daudz uh, oportunistiskus uh, mēģinājumus izmantot šo situāciju sautīgās interesēs, bet tāpat laikā mums uh, kā atbilde varētu būt Eiropas Savienības dalību valstu solidaritāte. Un es gribētu zināt, kādi ir tie nosacījumi, kas būtu jāizvirza un jāizpilda, lai mēs pastiprinātu makroekonomikas sistēmas kontrolētu pārvaldību. Jūs runājāt par secību, jūs runājāt par alternatīvām, bet es domāju, ka mums ir jāraugās gan uz tiem pasākumiem, ko būtu iespējams realizēt, nekavējoties. Um, uh, bet ir jādomā arī par vidējā termiņa un ilgtermiņa risinājumiem, kas būtu iespējami. Es gribētu zināt, vai cilvēki vispār ir domājuši par fiskālo kapacitāti, jo varbūt tā daļai varētu atrisināt ilgtermiņa problēmas. Paldies! Kam lai dot tādu vārdu, lūdzu? Madame la Présidente. Ekspertgrupas priekšsēdētāja lūdzu vārds jums. Par jūsu pirmo jautājumu. Nu, par kādā veida termiņiem mēs domājam. Un nu, labāk tad angliski, jā? Ja? I think, jā. Yeah. Eine, eine der Lehren der Krise ist sicher, dass es ein Problem war. Mēs redzam, ka krīžu valstīs Nu, pirms vispār mums bija pilnīgi nereāla integrācijas izpratne. Jeb, vienmēr sakot, jā, man tā savienība, bet finanšu zomā mums nav tā ne tuvu tik liela integrācija izveidusies. Un mēs redzējām, ka tomēr realitātē paši banka sektors, protams, un finanšu sektors un ekonomika ļoti cieši saistīti, un tādēļ tas ļoti sma smagi trāpīs krīzes situācijā. Tādēļ mēs redzam, ka ir skaidrs jautājums, lai mēs vēlamies labāk nodrošināt uh, arī segumu valsts finansējumam, tad ir nepieciešams uh, precīzi stabilizēt visu finanšu sistēmu, finanšu stabilitāti, nodrošinot līdz ar to arī valstu stabilitāti. Tādēļ stabilizējot arī e, finanšu sistēmu kopumā, mums vajadzētu tam visam veltīt ļoti nopietnu uzmanību, jo tas ir pamatu pamats arī valstu finanšu individuālajā finanšu sistēmu stabilitātei. Un jautājums, kādā veidā, kāda varētu būt risinājuma. Ja mēs šeit veidojam kolektīvi, jeb kopējo semitēšanas variants, nu, te arī nav laiks un vieta eksperimentiem. Te ļoti labi jāapzinās tas, kas jau šobrīd ir izveidots kopīgie riski, piemēram, Eiropas stabilitātes mehānisms vai arī e, Eiropas investīciju bankas kapitāls, tas arī ir veids, kādā veidā mēs nodrošinam savu risku, arī savstarpējo um, kopējo emitēšanu. Grupā mēs apspriedām uh, tikai uh, tiem uh, parādiem un tiem aktīviem, uh, kas ir saistīti ar uh, valsts, ar uzkrāto valsts parādu, bet kas attiecās uz makroekonomisko risku kopīgu uzņemšanos un sekšanu, par to mēs nerunājām. Es domāju, ka Eiropas parlamentā būtu jārunā, uh, vai vispār politiski šīs uh, divas idejas ir realizējamas, un uh, vai šie projekti varētu pastāvēt paralēli, vai viens otru papildinot, vai atsevišķi. Protams, tie iet runa par lielām naudas summām, un Es domāju, ka mums ir jārunā arī par fiskālo kapacitāti, protams, visā šajā kontekstā. Paldies! Um, is okay? Yeah. Um, maybe one, one comment. Varbūt viens komentārs par fiskālo kapacitāti. Protams, tas ir saistīts ar to, kas ir ilgtermiņš un uh, kā, cik eirozona ir stabila un kāda eh, eirozona eh, varētu mm, atrisināt šo pārmantoto problēmu. Un cik daudz būtu jādara Eiropas mm, mērogā līmenī un kas būtu jādara dalībās līmenī. Fiskālā kapacitāte, protams, ir viens eh, veids, kā parādīt ilgtermiņā esošos riskus, bet varētu būt tāds restruktūrācijas režīms, kas paredz fiskālo disciplīnu nacionālajā līmenī, uh, kas varētu būt arī tāds ļoti stabilizējošs un būt par tādu otro aizsardzības mūri um, valdību realizētajiem uh, pasākumiem. Bet, protams, šis mehānisms ir jāveido uh, ļoti rūpīgi, pakāpeniski un lai šis mehānisms veicinātu restruktūrāciju. Un tad, teiksim, šie elementi viens otru savstarpēji papildinātu. Un par to mēs arī runājām diskusijās mūsu ekspertu grupā. Nu labi, tagad tautspartijam Langina kungam vārds lūdzu jums. Jā, man ir pavisam īsts jautājums saistībā ar pašu kapitāla normām attiecībā par, uz bankām un bāzeles uh, lēmumiem. Vienmēr esam diskutējuši un uzstājuši uz to, ka valsts uh, parādzīmes ir nulles uh, riska līmenī, jo eh, Dienvidē Eiropas bankas pretēji ECB priekšsarētāji Dragi sacītājām savu atkarību nevis ir mazinājuši, bet gan paaugstinājuši. Un tad jautājums tas, vai jūsu modelis ņem vērā šo jautājumu, jeb nē? Vai eh, tas situāciju sāsinās, vai tieši pretēji? Priekšsēdētājs Kundze, varbūt lūdzu atbildēt. ja šāds diversifikācijas e, sajaukuma instruments būtu, tad ir tieši šī problēma ar atkarību no valsts finansējuma un banku investīcijām vairs nebūtu, vai vismaz tas būtu mazāks. Uh, Attiecībā uz jautājumu par to, vai valsts rīz, riska līmenis ir vērtējams ar nulli vai nē, šeit ir jāpiemina divas lietas. Jebkura finanšu sistēma eh, ir nepieciešams eh, finansējumā tāds kā ankurs. Tas, eh, protams, arī tiek ņemts vērā riska novērtējumā, un nulles riska svērums ir tāds vispārēji vienošanās, tas nav pa Eiropas uh, pārdomu produkts. Ja to darītu tikai Eiropā un mēs noteiktu valstīm atšķirīgus riska līmeņus, vai tas būtu par. Eh, vai tas nozīmētu riska elementu iestrādāšanu kopējā struktūrā, un vai tas pēc daudziem gadiem eh, atkal neapdraudētu sistēmu kā tādu? <clears throat> Jā, jums taisnība. Tā pastāv starptautiska vienošanās, bet nu, tā jau nav tik veca. Tā radās tad, kad uh, eh, ASV tirgus ekonomikas filozofija sāka dominēt un ne ātrāk. Protams, ka tas ir īstermiņā. Uh, Un banku sektorā tas radītu principā pat e, sabrukumu, bet vidējā termiņā visiem ir skaidrs, ka situācija ir jāmaina neatkarīga no eirozonas un uh, augstu industrializēto valstu augsto parādu uh, līmeni. Es jums piekrīstu, ka ir svarīgi uh, izveidot tādu sistēmu, ka uh, Eh, lai eh, šie brīdinājumi zvani skanētu ātrāk nekā iepriekš, un tas nozīmētu, ka tad, kad valstis uzņem pārāk lielus deficītus un paši apdraud savu stabilitāti, tad šiem zva, eh, brīdinājumu zvaniem jāskan. Protams, ka varam diskutēt par to, cik daudz mums jāļauj bankām rīkoties, cik liela ir viņa šī rīcības brīvība iespējama, bet ir svarīgi arī definēt iepriekš vai vismaz zināt iepriekš, uh, kas turēs valsts parādzīmes nākotnē, jo būs nepieciešami izvietot šos eh, vērtspapīrus arī nākotnē. Un, eh, protams, ka bankas būs arī tās, kas eh, turēs šos vērtspapīrus, bet arī citi ieguldītāji, tā skaitā fondi vai privāti personas. Un svarīgi būtu saulaicīgi iestrādāt šos brīdinājumu signālus, un tieši pēdējos 15 gados tie nav ieskanējušies saulaicīgi, un tieši uh, fiskālās pārvaldības sistēmas pārstrādāšanā mums tieši būtu svarīgi to darīt. Jā, pavisam īsi. Alternatīva bilanču ir šie iestrādāt šo maksimālajie riska pa pakļaušanas noteikumi, kas varētu tikt darīt daudz progresīvāki. Tas nozīmētu, ka ir nepieciešama vienāds spēles noteikumi bankām un citām iestādēm. Katrā ziņā mēs vēlamies diversificētus portfeļus lielajām bankām. Yes, the, uh, what I would foresee is that... Tas, ko es prognozētu, ir uh, augsts kvalitātes uh, likvīdiem aktīviem, kurus bankas, uh, bankām ir jātur saskaņā ar CD4, uh, piemēram, eiro parādzīm veidā. Tad būtu visdrošākie un likvīdākie aktīvi eirozonā. Bez tiem vai bankām vajadzētu uh, turēt eh, valsts parādzīmes, nevis eh, tiešām dot aizdevumus iedzīvotājiem, uzņēmumiem. Nē, es nedomāju, ka bankām būtu jātur valsts parādzīmes eh, kā lielākajiem turētājiem, bet katrā ziņā tad šie vecpapīri jāpārdod pensiju fondiem, tirgu vai citiem uh, spēlētājiem, jo kaut kur jau viņi ir jātur, bet pirmkārt ir jānodrošina, lai bankas pēc iespējas drošākas, lai viņas turētu šos augsts kvalitātes likvīdos aktīvus, eh, piemēram, šo pagaidu eiro parādzību fondu. Merci beaucoup. Maintenant, nous passons Madame euh, Podimata. Podimata Skonzevats, lūdzu. Merci, Madame la Présidente, and uh, I would like also to... Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu pateikties eh, ekspertu grupai un tās priekšsēdētājai. Man ir trīs eh, jautājumi. Viens no tiem ir saistīts ar to, ko teica mans kolēģis Filips Lamberts. Jūsu priekšlikums noslēgt starpvaldību vienošanos, lai īstenot šo pakotni, vai tas ir domāts, lai pātrinātu procesu pretstatā Eiropas Savienības līguma izmaiņām, kas, protams, būtu ilglaicīgāks process un kas būtu sarežģītāks. Otrakārt, savos eh, ziņojums secinājumos jūs norādat, ka jā, problemātiskās valsts netiks iekļauts parādzēšanas fondā, tad eh, tām varētu izveidoties vēl uh, riskantāka situācija, ja tām nāksies sekt savu parādu, izmantojot uh, konvencionālo finanšu tirgu. Jūs ierosinat, ka problemātiskajām valstīm būtu jādod iespēja pievienoties šim fondam, tad, kad eh, tās būs pabeigušas savas um, glābšanas programmas. Īrija to jau ir izdarījusi, Portugāla to darīs drīz, un jūs zinat, ka patreiz notiek diskusijas par Grieķijas parāda apkalpošanas ilgtspējīgumu, par ko tiks spriest tuvākajos mēnešos, un es gribētu vaicāt. Vai ņemot vērā šīs debatas, balstoties uz jūsu analīzi un ierosinātajiem risinājumiem, ņemot vērā tiesiskos ierobežojumus, kas būtu jādara pēc jūsu domām ilgtermiņā un vidējā termiņā, lai nodrošinātu šādu valstu parāda uzturēšanas ilgtspēju un lai veicinātu viņu piekļuvi finanšu tirgiem. Un trešais jautājums saistīts ar eh, nosacījumiem. Jūs teicāt, ka šiem nosacījumiem ir jābūt striktiem, stingriem tieši parādu dzēšanas eh, kontekstā. Jāsaka, regulējums um, budžeta kontrolē Eirozonā ir daudz stingrāks, mums ir fiskāla kompakta likumdošana. Jautājums, vai ar esošajām normām un instrumentiem nepietiek, lai uh, šis, uh, šie riski tiktu mazināti? Jūs zinat, ka Eiropa un Eirozona vienmēr ir virzījusies uz priekšu, izmantojot gan pātagas, gan burkāna uh, politiku, bet patreiz mums ir tikai pātaga, burkāna nav. Paldies! Atbilde. Es domāju, ka kā burkāns varētu kalpot drošība un šī kopīgā parādzīmju emitēšana. Un tad, protams, tās valsts, kam ir lielāks parādus lokus, no tā um, visvairāk iegūs, bet, protams, pastāv arī riski šajā kopīgajā un individuālās atbildības schēmā šādi riski ir, un tā ir viena no lietām, par ko nerunājām šeit, bet kas ir aplūkot arī mūsu ziņojumā, tas ir, ka ir zinām ierobežojumi. Uh, ko paredz dalību valstu likumdošana un eh, ļoti bieži ņemot vērā konstitucionālo tiesu lēmumu, šī kopīgā, šī kolektīvā un atsevišķā atbildība nebūtu nav tik viegli realizējama. Protams, eh, mēķis ir nodrošināt ne tikai prasības, bet arī stimulus. Atbildi ir, ja runājam par riskiem, mēs nezinām par šiem riskiem, cik tie varētu būt lieli. Uh, Mums būtu nepieciešams apgūt zinām pieredzi. Ja mēs gribam teikt, ka patreizējais finanšu uh, regulējošais ietvers ir pietiekams, tad tam ir nepieciešams laiks. Tas ir saistīts arī ar jautājumu par tempiem. Ja mēs gribam virzīties uz priekšu pēc iespējas ātrāk, tad starpvaldību līgums, protams, ir vislabākais risinājums. Bet, protams, arī tas nav bez problēmām. Tālāk jautājums par tām valstīm, kas veiksmīgi ir pabeigušas eh, šīs eh, SVF glābšanas programmas un vai tās varētu pievienoties parādzēšanas fondām. Principā, jebkura valsts kur nav liela problēma ar pārādu apkalpošanu, varētu pievienoties šim fondam. Lai kā nebūtu, visa atmaksa ir jāveic valstī pašai izmantojot savus līdzekļus. Tādēļ nebūtu ieteicams fondam pievienoties tām valstīm, eh, kur, kam vajadzētu savu parādu pārstruktūrēt. Jo pretējā gadījumā šīs parādas apkalpošanas izmaksas varētu būt pārāk dārgas. Bet, protams, pēc makroekonomisko pielāgojuma programmas veiksmīgas īstenošanas eh, dalību valstīm ir jādod iespēja pievienoties šim fondam. Tikai, protams, konkrētais jautājums, ko grupa apsēdām, ir, ko darīt ar mm, šo atlikušo, eh, atlikušajām ESM eh, fondu valstīm. Paldies! question a été très longue, la réponse aussi, malheureusement. Jā, paldies. Tā kā bija izpārsniegts jau laiks, mums uzreiz jādod tāt nākošajām runātājiem vārds ar Pervenci Brēškunds. Paldies priekšsādātājiem. Godātie komisijas priekšsādātāji, eksperti šis jūs sagatavotais ziņojums ar lielu nepacietību un ieinteresētību un pat nepacietību gaidījām, pat teiktu, ar lielu apetīti. Nu, tagad trīs jautājumi. Pirmkārt, Vēlos norādīt, kā jau jūs secinām otrais teikums un vispārējās norādes par to, ka fonds uh, nebūtu balstīts uz pietiek daudzām eksperimentiem, kuri bija jautājums par arī ekonomisko pārvaldību, par to, kā labāk vispār nodrošināt šādu mehānismu, kādā veidā nodrošināt savstarpējo parādu atzīšanu, tas man tomēr samulsina. Jo, manuprāt, skaidri norādītie ja skaitļi un arī Brīgelā piedāvātie atrisinājumi, jeb interpretācija par bezdarbu un par to, kā tieši tas ir pašas Eiropas Savienības uzdevums un īpaši Eirozonas uzdevums risināt un saprast, kāda tad ir uh, tendence un ka, diemžēl, tā nav apturēta, ja pagriezt otrādāk. Un tādēļ es domāju, ka tas ir kliedzoši redzams, ka nepieciešams rīkoties uh, un jānodrošina, lai visi šie nosacījumi par solidaritāti būtu ievēroti un būtu efektīvi un skaidri nodrošināt ekonomisku atjaunošanos. Tas man pārsteidz, ka nekas tur nav tāds pa, parād, neparādās. Otkārt, man jautājums man ir jārēģē tas, viss šīs uh, grūtības, ar ko mēs saskaramies ekonomiskas pārvaldības jautājumos, ko šobrīd mums sasaista rokas līgums. Uh, Nu, jūs arī atzīstat, ka ir zinām ierobežojumi un ka tas, protams, ir galīgi izšķirošais šobrīd. Vienlaikus mēs saprotam, ka nav arī jāpārsteidz un varbūt uzreiz jāpārslēdz uz starpvaldību nolīgumu risinājumu, jo šādā gadījumā jūs pieļaujat starpvaldību norisinājumu, tad jūs nākat tieši to pašu, ko mēs visu laiku esam nosaudījuši banku noregulēšanas sakarā. Tas nozīmē, ka šīs risks ir tāds pilnīgi pretrunā nonāk ar visām tām normām, ko mēs paši ierosinām. Tātad mēs it kā mēģinām panākt to, lai tieši veidotu vienādas iespējas Eirozonas ietveros, kādā veidā arī nolīdzinātu makro lielās ekonomiskās svārstības, un tagad pēkšņi jūs sakat, nē, viss tomēr vienojas pašvaldības. Ko tas nozīmēs? Ka tādā veidā jūs vienkārši veidot pilnīgi neskaidrību šo mehānismu sakarā. Sanāk, ka jūs it kā veidojat reformu pieteikumu, bet vienlaikus visu to ļaujat pašam dalībvalstīm ierobežot. Tās, ko esi pret, nu, tas viņas arī var iestāties pret. Nu, paskaidrošu. Mēs tieši nopietni skatījāmies. Mums arī visu laiku sakāt, ir jāgroz līgums. Un jūs sakāt, ka, protams, ka tie, kuriem tas ir jāpieņem, to nevēlas. Uh, Bet kāpēc tad tomēr baidīties no šīs līguma reformas un grozīšanas? Es tomēr zinu, ka Bīšovkungs tomēr teica, ka var iespējams arī noteikt jau šobrīd zināms risinājumus, arī atsakot no zināmiem koordinācijas mehānismiem, nu tieši iebraukšo dalībvalstu arī atsevišķos uh, vēlmes. Un tātad jūs sakat, ka uzskatām, ka tas ir daudz labāks runāt par tomēr drosmīgiem risinājumiem, nevis atbaidīties un piedāvāt sapaldību risinājumu. Treškārt vispār par šīm debatēm. Es, protams, nevēlos atgriezties pie visiem tiem argumentiem, kāpēc vispār mēs uzsākam šādas debatas, tātad solidaritātes jautājums un tam līdzīgi. Bet tas viss ir aktuāli un mums ir nopietni ar vien šie jautājumi, kā, kādā veidā vispār varam nodrošināt cilvēkiem minimālos ienākums, arī bezdarba situācijā. Un tas ir arī roku rokā ar šo jautājumu. Jūs sakat, protams, ka vienkārši varbūt skatīties no sociālo jautājumu, tas būtu pārāk vienkāršot. Nu labi, jums palika viena minūte, lai sniegtu atbildi. Kurš lūdzu darīs priekšsādātājs kundze? Sākšu ar otro jautājumu. Varbūt tas ir vienkāršākais, ko es varētu pateikt šobrīd. Mēs šobrīd nodalām. Vai ir iespējams, vai nav iespējams Mēs skatāmies šobrīd, protams, būtu iespējams izmantot arī kādu no līguma pantiem un to arī sasaistīt ar starpvaldību nolīgumu. Starpvaldību nolīgumu ietvaros es jums piekrītu, ka tas nozīmē risku Eiropas Savienībai. Tādā veidā, it kā mēs ierobežot starptauti uh, eh, iestāžu ietvaru un Eiropas Savienības pārvaldības modeli un no tā izrotošās sēks. Jātājums arī, kad vairs neviens vienam īsti neatskaitās. Uh, Un arī vispār kāds ir šīs izmaiņas varas sadalē. Bet mēs ļoti precīzi tomēr norādām, kas ir iespējams un kas nav iespējams, negrozot līgumu. Uh, kādā veidā arī nodrošinot gan šo arī apmaksas schēmu, gan arī par to, kādā veidā iedrošinām atsevišķu elementu ieviešanu ekonomiskā pārvaldībā. Bet to nevar veikt bez līguma izmaiņām. Mēs savukārt vēlamies ierakstīt divus scenārijus, bet mēs jau nesakām, ka nevajag iet un uh, uz pilnu banku pret par arī, ka mēs baidītos no līguma grosīšanas. Otkārt, jūsu jautājums, jā, par daudziem sociālām problēmām, ko jūs runājat. Trūkst investīcijas eh, publiskā jomā, ja mēs skatāmies pēdējo mēnešu laikā, kāds ir investīcijas bijušas, tas ir ļoti nopietni, un arī bezdarbs ir nopietna problēma. Tāpat arī papildus mehānismi par dalītajiem riskiem. To mēs varam uzskatīt, ka tas ir palīdz risināt šīs problēmas. Vienlaiks mums jāatsaprot, ka arī šādu norīgulējuma schēmas uh, un tomēr paredz, ka dalībvalsts pašas tomēr sēd savus parādus. Vienkārši samazina šeit attiecīgi šeit piemērojamos procentu likmes. Un tādā veidā palīdz dalībvalstīm samazināt parādu slogu, bet nekādā veidā to nenonivelē. Un nepanāk, ka vienkārši tas tiek pārdalīts tāds nodomāts. Varbūt Bišokungs vēl varētu izteikties par šiem jautājumiem. vous n'étiez pas prévu, nous avons épuisé le temps. Piedošana, bet jūs varbūt nebijāt brīdināta, bet jūs esat izsmēlus savu piešķirto laiku. Bet nu labi, Bišaukungs pavisam īsi. Man liekas, ka es jau gan pateicu, kādēļ vispār nepieciešams starpvaldību līgums, un to es paskaidroju visu, tāpēc par to nerunāšu. Varētu varbūt uzklausīt cits jautājums. Ah, Mr. Schmidt. Thank you, madam. I think... Schmidt kungs es domāju, Straiseka kungs un es vienīgi esam, kuri uzdot jautājumu ārpus neirozonu skatpunkta. Un liktos, nu kāda jums darīšana, kāda mums darīšana, bet, nu, ja jūs vēlaties tomēr, lai vēl kāda valsts pievienojas eirozonai, nu tad tas tomēr ļoti svarīgi šāda pozīcija. Nu, lasot un lasot vēlreiz šos secinājumus un vēl klausoties skaidrumus nu jau divas stundas, ko jūs īsti gribat? Jo jūs vienkārši lasat vispārējos secinājumus jūs kā žurnālistam vienmēr tas ir vienīgais, kas interesē. Tas pats svarīgākais, vai ne? Un tad jūs lasāt, un jūs savukārt sakat, jūs nemaz nezināt, vai tas īsti ir labi vai slikti. Jūs sakat, jums arī jāzina vairāk. Tad jautājums, kāda ir jūsu personīgā pārliecība un uzņēmība šajā jautājumā? Jautājums mums īpaši somu kolēģiem. Mēs zinām, ka mums ir bijušas problēmas tieši uh, ar, um, ar Baltijas jūru, ka mums ir atšķirīgas valūtas mūsu valstīs. Tad lūdzu, kāda ir jūsu īsta pārliecība? Mēs jums nezinām vienkārši raksturojumu, mēs jums ap, raksturojam iespējamos ieguvumus. Vienlaikus mēs arī norādām uz to, ka tas prasa ļoti nopietnas saistības un uzņemšanos Un jāsaprot, ka jūs papildus uzņematies nopietnus riskus, un arī jums jāsaprot, kādi riski ir tagad, ja jūs neko nedarat. Tā kā jūs varat uzņemties saistības uz turpmākajām desmit gadiem, jūs arī varat uzņemties, varbūt zināms, tikai varbūtības teorijas par to, kāda varētu būt tālāk attīstība, kāds varētu tur veidoties situācija un kāds varētu būt iespējamās sekas, ja jūs neko nedarat, un kāda tad ir stabilitātes situācija. Bet tā jau te nav rakstīts šajos secinājumos. Te ir rakstīts, ka ir piesardzīgi, skatās šo jautājumu, ka vēl ir jākopo papildus pierādījumi, pirms pieņem jau kāda lēmuma par šādu kopīgo emitēšanas mehānisma ieviešanu, jau parādzēšanas fonda izveidi. Savukārt, jūs lasat visus secinājumus, kas ir uz vairākām lapas pusēm, manuprāt, mēs esam to ļoti mutiski šobrīd precīzi raksturojuši, tad tas arī atspoguļot. Paldies! Piedošana, mums nav vairāk laika, lai būtu uh, iespējas pārrunāt kam pašziņojumu vai arī tās secinājumus, tā kā, diemžēl, nav iespējams to darīt šobrīd vairāk. Paldies visiem ekspertiem, paldies komitejas deputātiem, kas ieradās un arī piedalījās šajās debatēs. Jums jau zināms, ka pats ziņojums ir ekspertu ziņojums, īpaši izveidots komitejas ekspertu ziņojums. Un tālāk tas ir pašas dīs eh, komisijas, pirošanas īpašās komisijas ekspertu eh, izlemšana, nu, kādu tad rekomendāciju viņi sniegs nākošajam parlamentam. Mums vienkārši viņi atspoguļoja visdažādākos akcentus. Un man savukārt personīgi atzīšos, visvairāk uzrunā tas, ka jūs sacījāt, ka te ir jautājums par lielu uzticību un ka tas nepieprasa arī valdību līmenī lielu saistību uzņemšanos ilgtermiņā. Nu, tas vienmēr sarežģīts runāt par valdību saistībām ilgtermiņā, jo ik pa četriem, pieciem gadiem valdības taču mainās. Un līdz to, kādā veidā mēs varam runāt par ilgtermiņa saistību uzņemšanos. Tas man personīgi ļoti aktuāls šķiet jautājums. Un otrkārt, vēl secinājumu vārdos, es domāju, ka mēs viens Eh, ļoti labi saprotām. Šobrīd īstenībā gan nekādu alternatīvu nav, kā vien uzstāt uz budžeta disciplīnu, lai patiešām samazinātu valstu parādus, kas ir pārsnieguši kritisko punktu atsevišķās dalībvalstīs. Labi, mums ir, protams, konkrēti instrumenti, mums ir tupak, mums ir sixpack, mums ir arī mūsu kopienas metode, mums ir fiskālās disciplīnas līgums, mums ir arī stabilitātes pakts, viss un nekā tas nedarbojas, jo tajā brīdī, ja valdībām jūs lūdzat vai pieprasat aktīvi uzņemties šādas saistības uz viņu ricinoto politiku maiņu, valstu līdzino tēriņu samazināšanu un tā tam līdzīgi, mēs redzam, ka nekā. Un grūti panākt, jo mēs redzam, kā būtu grūti vēl iztēloties, ka vēl pat dalībvalsts uzņemtos lielākas saistības. Uh, un uh, vēl papildus uzņemtos dalītos riskus solidaritātes vārdā dalībvalsts starpā, nu tas izklausās tiešām neiespējami, bet mēs domājam, ka tas, protams, būs jautājums nākošajam sasaukumam, nākošajam parlamentam un jaunai komisijai. Kādās ņā paldies jums, eksperti, un paldies par jūsu darbu. Un lai jums laimīgs mācē šodien. Tagad Mēs celamies pie mūsu darbkārtības nākamā punkta. Nu, labi, es atvainojos šiem tiem kolēģiem, kas vēlas bija vēlējušies varbūt izteikties, bet, nu, diemžēl laiks vairs nav. Trešais darbkārtības jautājums. Priekšsēdētājas paziņojumi. Nu, tā kā viss ir sagatavots angliski, tad es arī tos nolasīšu angliski. Bet nu es ceru, ka, kā es teicu, man nav varbūt izcilākā Oksfords izruna, bet nu, tomēr mēģināšu saprotamā veidā to visu nolasīt. Es tad vēlētos vispirms informēt visus deputātus, šis ir ļoti svarīgi. Fotogrāfs ieradīsies nākamās pirmdienas komitejas sanāksmē 7. aprīlī bez 15.5. pēcpusdien, lai uzņemtu ekon komitejas locekļu grupas fotogrāfiju. Tā ir ļoti svarīga informācija. Pārējais, protams, arī ir svarīgs. Aktuālākā informācija par trilogiem. Vispirms, parlaments eh, attiecībā uz DFS pieņēma savu pirmā lasījuma nostāju par tirgus ļaunprātīgas izmantošanas eh, tiesību aktu aktu regulē un eh, arī par direktīvu 4. februārī 2014. gadā pēc politiskās vienošanas panākšanas pirms eh, juridiski lingvistiskās eh, tekstu pārbaudas. Tagad, jāsaka, parlamenta un padomes jurislingvistu pārbauda ir pabeigta un pārskatītie teksti tiek prezentēti plenārsēdz korrigendumu eh, tekstu formā, tas saskaņā ar 2006 no noteikumu. Ja nebūs nekāda iebilduma no komitejas, tad korrigendumu labojumi tiks izziņoti aprīļa otrajā plenārs es atvainojos, saka priekšsēdē 1. aprīļa plenārsēdē un tiks apstiprināti izņemot, ja uh, netiks iesniegti uh, vismaz 40 uh, parlamenta deputātu iebildumi. Vai sapratāt? Jā, labi. Maksājuma kontu direktīva. Pirmā lasījuma vienošanās tika panākta trilogā 20. martā. Galvenie elementi uh, šajā vienošanās ietver pienākumu dalību valstīm izveidot uh, sistēmu, kas nodrošinātu piekļuves tiesības vienkāršam maksājumu kontam patērētājiem visā Eiropas Savienībā. Noteikumi lielākai caurskatāmībai, salīdzināmībai starp maksājumu kontiem, harmonizēti noteikumi kontu maiņai un specifiski noteikumi kontu atvēršanai pārobežu situācijā. Korepēr te, visdrīzāk apstiprinās šos tekstus 4. aprīlī un ekon komiteja uh, atkārtoti skatīs šos saskaņā ar 70. punktu 7. aprīlī, lai iesniegtu 2. aprīļa plenāra sesijā. Labi. Tagad ceturtais darbkārtības punkts. vienādi noteikumi, vienāda procedūra. Oh. Oh, Jā, izrādās man jāsāk ar kaut ko citu. Vienmēr viss tiek mainīts. Tātad atkārtot apspriešanās ar komiteju par eh, es, ar M. Elza Ferreira. Viņa man neklausās, bet eh, Vatman uh, Kola Gulāra, Gigolds, Forda un Elders ir ēnu referenti. Jūs jau zinat, kā eh, par SRM tika panākta politiska vienošanās 20. marta agrējās stundās pēc 16 eh, sarunu stundām un likumdevēji vienojās, ka padomes sesija būs atbildīga par visiem uh, strīds jautājumu, izņemot, jā, tiek izmantot apjomīgi uh, fonda daļa, tad tādā gadījumā plenārsesija tā, kas lem. Viņi vienojās, ka uh, lēmumu pieņemšanas process tiek vienkāršots, lai lēmums par noregulējumu schēmu tiktu pieņemts kaut vai nedēļas nogalē padome tiks iesaistīta tikai pēc komisijas skaidra pieprasījuma un tikai, lai izvērtētu publisko interešu jomu vai apstiprinātu augstāku vai zemāku uh, fonda līdzekļu izmantošanu nekā komisija ierosinājusi. Fonda aizņemšanās uh, spējas tiks pastiprinātas un periods gan kopīgai parāds atdalīšanai un iemaksāšanai tiks samazināts no nu, mums tiks samazināts no desmitiem uz astoņiem gadiem. Sākot ar 40% pirmajā gadā un 20% otrajā gadā. Un šis trilogs eh, nu, tam sekoja nākamais, 24. martā, par neatrisinātiem politiskajiem jautājumiem. Un noslēgums tehniskajā trialogā 25. martā. Korepēra vēstule tika saņemta 28. martā un izplatīta visiem ekonu komitejas locekļiem tajā pašā dienā. Komiteja tagad ir atkārtota apspriešanās pat tekstu, kur, kur vienošanās ar padomu, un tik tā tiks iesniegta plenāra sesijā 9. aprīlī, plen, un balsošana notiks 2. aprīļa plenāra sesijā kopā ar DGS un EBRD. Deputātu uzmanība tiek pievērsta faktam, ka teksts, kas tiks nodots balsošanai, nav finalizētais, nav pabeigtais teksts, tas vēl ir jāpārskata juristiem, lingvistiem, gan parlamentā, gan padomē. Šī procedūra tiks veikta līdz māja vidum, kad būs atkal konsultēšanās ar deputātiem, izmantojot rakstisko procedūru korigendumu gadījumā. Korigendumu tiks izsludināt 2. jūlija plenārsesijā un uh, tiks apstiprināta, ja netiks iesniegt e, iebildes 24 stundu laikā. Gala teksta pieņemšana padomē un regulas parakstīšana notiks jūlijā vai septembrī. Teksts tad tiks publicēts oficiālajā vēstnesī pēc šīs parakstīšanas. Tagad es vēlētos atkārtot apspriesties ar komiteju saskaņā ar 70. punktu Kāds ir jūsu viedoklis, vai jūs piekrītat? Mums jābalso ir. Ja neviens nevēlas izteikties. Tātad ceļam rokas. Es teiktu, ka tas ir vairākums. Ievērojams vairākums. Vai Vai referents vēlas izties Ferēras kundze, vai jūs vēlaties? Es vēlētos sacīt, ka šīs paketes ietvaros ir ietverts arī tas, ka iemaksas e, apjomu e, ir izsvērti pēc e, apjoms saskaņā ar padomas regulu. Vai tā, vai tā tas ir tiešām? Vai jūs varētu atkārtot, lūdzu? Jautājums bija par to, vai iemaksas no atsevišķajām bankām, lielas vai mazas, ir izsvērts pēc riska apjoma, un vai tas notiek saskaņā detalizēti tehniski tā, kā noteikts padoms regulā. Did you get it? Okay. Vai šoreiz sapratāt? Vai jūs zināt kaut ko vairāk? Nu, es vismaz jautājumu sapratu, kas ir priekšrocība, ja saprotu vācu valodu. Es atbildēšu arī vāciski. Jā, tā tas ir, to izlēms padome pati, bet mēs ilgi vedām sarunas par to kopā, un eh, rezultāts ir tāds, ka no komisijas mēs eh, panācām to, ka deleģētie tiesību akti eh, noregulējuma tiesību aktu ietvaros vienlaicīgi ar padomes tiesību aktu ir jāiesniedz, lai parlamentam būtu iespēja deleģēto tiesību aktu sāktu eh, sagrābt kā ķīlnieku, tā teikt, ja mums eh, nepatīk eh, padoms regulas iznākums. Un tas ir vājais punkts, jo padoms regula lems par 55 miljārdiem eiro ar dažādām institūcijām, un mēs vienmēr, kā referentu komanda, uzskatījām, ka tas nav uh, atbilstošs uh, risinājums. Padomus to uzstāja, bet tā kā mums ir iespēja uh, šajā viena deleģēto tiesību aktu paketē tomēr īstenot savus kontrolas iespējas, un tāpēc svarīgi, lai šī komiteja nākamajam uh, mandāta periodam uztver šo kontroli ļoti nopietnu, jo tur ir runa par to, vai mazas bankas krāps vai, vai nē, attiec, tas katrā ziņā nav stabilitātes interesēs. Priekšsarētāji, nu cerams, ka tas nenotiks jūlijā, jo tad mums ir tikai divi mēneši, tam jānotiek ir septembrī, jo savādāk mums nekas vairs sakāms nebūs. Jo deleģētie tiesība aktu, tas viss ir diezgan dīvains risinājums arī citās komitejās. Mums tad ir jānodrošina, ka šo lēmumu kopā ar deleģētiem aktiem mēs saņemam tikai septembrī. Nu jā, bet tad jau padome nāk uz klājā ar eh, paziņojumiem komisijai iepriekšējā koordinātoru konferencē. Eh, tur es nezinu, tur es neesmu iekļauta. Langerkungs. Pretēji Gigoldam es uzskatu, ka padoms eh, regula ir pareizi, jo savādāk mēs strīdētos vēl uh, Eh, divus mēnešus. Es uzskatu, ka padome ir nākus, eh, katrā ziņā nāks klajā ar mums pieņemam risinājumu. Nu, cerēsim, ka tā būs, saka priekšsarētāji. Bet jūs jau skatu sacījāt, ka jūs piekrītat, jūs nobalsojāt, eh, nu tad ļausim lietām attīstīties un cerēsim, ka parlamentām būs pietiekams laiks, tad, kad mēs redzēsim beidzot šos deleģētos aktus. Uh, lai uh, tas viss palikt pie tā, ko mēs uh, nolēmām. Viki Forda. Talking... Liels paldies priekšsēdētāji, ka norādījāt uz to, ka tagad visi trīs likumdošanas akti tiks eh, likti piedāvāti balsošanai kopā. Un katrā ziņā jautājumā par to, kā atsevišķas institūcijas uh, varētu ietekmēt šo procesu. Ir ļoti svarīgi, Langenkungs, eh, ka precedents, eh, kas ir radies tā saucamā vienotā tirgus deleģētā aktu kontekstā, darbotos. Es domāju, ka būtu ļoti labi pievienot jūsu sarakstām tās lietas, par ko tik panākt vienošanās, bet pieminēt arī to, ka ir starpvaldību vienošanās, kur iet runa par to, kā izturēties pret tām dalībvalstīm, kas nepiedalās šajā mehānismā. Paldies! ce sera fait comme vous l'avez proposé. Euh, donc, euh... Labi, tā arī darīsim. Ferreiras kundzei vārds. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eh, eu peço desculpa, não tinha entendido. Paldies, priekšsādātāji. Jā, es atvainojos, es uh, īsti nesapratu, kas, ko īsti teica mūsu kolēģis, bet nu labi, vienalga. Uh, paldies, ka Svens atbildēja šādām. Uh, Es domāju, ka šī ir iespēja reizē mums arī pateikties par eh, sadarbību un eh, ļoti nopietnu un lojālu eh, visu kolēģi starpā. Params, arī visiem ēnu referentiem paldies. Uzskat, ka parlamentam tā bija iespēja, un to arī mēs izdarījām, arī pārstāvēt tādu vienotu fronti. Un arī šajā gadījumā šie dalietie akti, nu, tas ir jautājums, mēs esam vienmēr pieprasījuši, lai nākošais parlaments ļoti rūpīgi un precīzi seko, lai tiktu ievērots arī visas ratifikācijas procedūras. Ja mēs runājam arī par starpvaldību vienošanās procedūras ievērošanu, un uh, labi tas, ka ir gan arī starpvaldību daļā, gan arī tas, ko pieņem valdība, uh, padome, lai precīzi tas jau viss stātos arī spēkā un būtu ievērots un kā noteikts 2015. gada 1. janvārs, tad ir komisijai jāizniedz precīzi visi tie ziņojumi, kas ir svarīgi, kas iet roku rokā ar ratifikācijas procesu. Tas ir ļoti nozīmīgi, lai tas viss tiešām tiktu precīzi īstenots un ievērots. Un tad arī tas varētu stāties spēktā arī 2016. gada 1. janvārī. Un atrisināt visus šos jautājumus. Tā kā es ceru, ka tas tiešām būs nozīmīgs tāds mantojums, ko nodiesim tālāk nākošā parlamenta ekonomikas komiteja tas eh, process ir ļoti precīzi jāievēro, lai netiktu kaut kādā veidā apdraudēts viss tas, ko esam īstenojuši. Un turklāt arī padomi jau saprot, un viņi skatās tas, ko mēs esam panākuši, nu, tas viss ir ļoti nopietni un savādāk. Mm, tam visam zūd spēks, ja netiek precīzi ievērot ratifikācijas procedūru. Papildus mēs jau redzējām, ka arī gan šeit tekstā ir atrunāts tas, ka dalībvalstīm ir jādara viss, lai izveidot šeit vienoto kredītu iespēju pirms fonds tā ir spēkā un tas tiek izveidots un darbojas. Un lai tas tiešām būtu reāli iespējams, un tad ļoti svarīgi, lai visi solījumi tiktu ievēroti. Mēs vēlamies tiešām precīzi ievērot, jo šī kredīta piešķiršana, nu tas ir tiešām pats pamats. Tā bija parlamenta pats svarīgākā nostāja. Un tikai uz tādu pamatu mēs vispār piekritām. Labi, paldies. Es no savas puses varu norādīt tikai to, ka tikai cerēt, ka arī mūsu pēsteči būs tikpat rūpīgi un uzstājīgi, kā mēs bijām. Voilà. Nous, euh, oh, pardon, Madame Wortmann-Kohl, excusez-moi. Wortmann-Kohl, uh, skundze, lūdzu. More, uh, uh, uh, moment of patience. Lūdzu, vēl tikai nelielu pacietību, jo es gribētu pateikties Elīzai un kolēģiem par to, ka mēs patiešām bijām saliedēta komanda, kas ļāva mums sasniegt šo vēsturisko rezultātu un pabeigt darbu pie Banku Savienības izveidošanas pirms vēlēšanām. Uh, Mēs esam pavadījuši daudz stundas gan dienās, gan pat naktīs trialogos. Es gribētu pateikties ekon sekretariātā Klērai un mūsu asistentiem, kuri uh, strādāja papildus uh, vēl tehniskajos trialogos, jo vajadzēja atrisināt daudz tehniskus jautājumus. Gribētu pateikties viņiem par atbalstu, jo bez tā mēs vienošanos nebūtu panākuši. Jā, Paldies, ka jūs to pateicāt, jo es piemirsu to piebilst. Es, protams, vēlējos varēs teikt. Vislabākais piemērs, ko es vienmēr uzskatu, ka tas skaidri pierāda parlamenta nozīmu un lomu, ka jūs visi zvanījāt šaiblēm četros no rīta, 4.30 lai skaidri panāktu šādu noregulējumu. Es nezinu, vai tā ir tiesa, bet nu, es tā lasīju, ka tā tas bija. Un tas, man liekas, no nu, jums tiešām medaļa par to visiem, ka jūs tik uzteikti uz to pierādījāt. Un vēl Moskovičam, jā, nu tad tikai jautājums bija, kāpēc pāvesta nepiezvanīja. Well, eh, as we are now moving to... Lulings, kungs, saka Gigold kungs. Es gribēju pateikt vēl Paldies visiem kolēģiem un arī darbiniekiem, kas bija iesaistīti šajā procesā. Es tiešām izjūtu šo ļoti īpašo situāciju. Es biju vienīgais vīrietis, kuram atļāva vadīt eh, sarunas par šiem svarīgajiem jautājumiem pret mani. Vismaz parasti ļoti labi izturējās. Paldies par to. Bet runājot par šo tēmu. Man šķiet, parlaments pierādīja to, ka mēs spējām dot šo pievienoto vērtību, jo tagadējais rezultāts ir daudz labāks nekā tas, ko sākumā piedāvāja padome. Tika panākti būtiski uzlabojumi. Es zinu, ka tika zvanīts Šoibler kungām, uh, par Moskoviču kungu es nezinu, bet varbūt, ka bija vēl citi, varbūt Korīna zina, kam tika zvanīts, bet tas vēlreiz pierāda to, kā funkcionē padome un kā tiek pieņemti lēmumi. Un šī e, sistēma ir ļoti tāda apšaubām. Dažu valstu vadītājiem zvana, citiem nezvana. Tas tikai parāda, kā dīvaini funkcionē Eiropas demokrātija. Tālāk gribēju pieminēt tulku starpvaldību vienošanās. Rada problēmu, jo pirmo reizi mēs to akceptējām koplēmumu pieņemšanas procedūrā. Tas ir, ka starpvaldību vienošanās tiek uzskatīta par koplēmumu pieņemšanas procesa sastāvdaļu. Es domāju, ka mums būs ļoti grūti mainīt šo precedentu. Tādēļ es domāju, ka mums būtu jācīnās par principu un mums vajadzētu ļoti nopietni runāt ar padomu par to. Un jautājums, vai varbūt mums pat būtu jāiesniedz prasība Eiropas tiesā, jo tas varētu radīt nevēlam precedentu. Un tad būs tā, ka, ja padome ar mums nevarēs vienoties, tad viņi izmantos starpvaldību vienošanos paralēli uh, koplēmumu pieņemšanas uh, procesam. Bet tajā pat laikā, protams, Banku Savienības progress bija tik svarīgs un nopietns, ka mēs varētu pieļaut šādu risinājumu. Tomēr legalitāte ir visai apšaubāma, kā eh, arī ir, teiksim, jautājums par šo precedentu. Nu, jūs tiešām esat paveikuši apsveicamu darbu. Manuprāt, padomē ne piekāpās īpaši daudz, bet, eh, bet nu kā vācieši saka, politika ir māksla, ka jūs panākat to, ko var reāli panākt. Politikas dekonstruēšanā waren. Nu, es ceru, ka nākamais parlaments tieši arī tad to īstenos un mēs ļoti saprātīgi esam pie šādām strādājuši un adekvātu rezultātu ir panācām. Pat ja arī neesam simtprocentīgi apmierināti ar visu. Tagad jautājums ir, protams, vai mums ir kaut kādā veidā vēl pat ir jāvērš Eiropas kopienu tiesā tikai tāpēc, ka padome visu laiku mēl, vēlas ierobežot mūsu kā likumdevēja, otru likumdevēja pilnvaras. Nu, tas ir jautājums, kas tad mēs pāradresēsim jaunajam parlamentam, droši vien mums pašiem. Nu, mēs taču arī, protams, šo jautājumu varam arī uzstāt, bet mēs redzam, ka ir konkrēts valstis un īpaši viena valsts, kurā mums sagādā šīs eh, galvas sāpes. Nu ko, beigsim līdz ar to par šo pirmo, bet vēl ir divi o, citi ziņojumi. Par to vēl jāpieņem lēmums. Tas ir Švāba kunga ziņojums. Es nezinu, tu vēlies izteikties, jā, jo, jo es vēlos jums norādīt visu, kas saistās šo pašu ziņojumu, švāba kungu ziņojums. Nu, rakal, man jānolas jums angļu valodā. Tātad trešais un pēdējais trialogs uh, par uh, šo likumdošanas aktu notika 3. 18. martā, kur tika panākt vienošanās par sesto pāntu, tas ir par uh, pierādījumu uh, atklāšanu un devīto pāntu, kur iet runa par lēmumu pieņemšanu un par uh, visu nodaļu, kurā iet runa par papildus noteiktajām maksām. Uh, padome apstiprinās parlamenta pozīciju, ja parlaments pieņems eh, šo tekstu, par ko tik panākt vienošanās. Tajā pat laikā uh, padome pieļāva kļūdu, uh, citējot galīgi apstiprināto tekstu, tādēļ padome publiskoja uh, labojumus. Šie labojumi jums visiem ir izplatīti un Tālākās konsultācijas notiks balstoties uz iepriekš apstiprināto tekstu, atbilstoši korepēr eh, sagatavotajai vēstulei ar labojumiem. Un tad, tad eh, tas not šīs eh, atkārtotas konsultācijas eh, notiek šeit tagad, eh, pirms rītdienas 2. aprīļa plenāra sēdes, kas notiks Briselē. Un tad mums par to būs jābalso. Paldies, priekšsarētāji! Nav jau vairs daudz šeit kolēģu palikuši, tāpēc uh, es domāju, mēs pat nevarētu balsot. Ā, mums ir jābalso. The last Es domāju, ka šī komiteja pēdējos mēnešos ir ļoti daudz un smagi strādājusi, un tas, protams, ir ietekmējis arī um, procedūru. Es atceros, ka Langenkungs un vēl citi vaicāja, vai mums nevajadzētu virzīt šo uh, tekstu uz otro lasījumu, bet man šķiet, ka Raugoties tagad uz tekstu, man šķiet, ka mēs esam panākuši nopietnu labu rezultātu, bet es priekšsēdētāji gribētu lūgt, lai jūs atzīmētu protokolā, ka nākamajā parlamenta sasaukumā mums ir ļoti strikti jāievēro noteiktā kārtība un procedūras, jo Eh, ir ļoti grūti strādāt, izjūtot milzīgu spiedienu no komisijas un padomas, pieņemt lēmumus ļoti sasteigti īsā laikā. Bet tajā pat laikā priekšsēdētāja šajā konkrētajā gadījumā atzīstu, ka iznākums ir eh, labs un es gribētu pateikties arī visiem eh, maniem referentiem par palīdzību šī rezultāta sasniegšanā. Paldies! Man ir vispārīgs jautājums, tāpat kā iepriekš, eh, šeit, vai šeit ir arī konsultācijas, vai, ka, tā, vai kāpēc, kāpēc šeit nav balsošana? Jo kolēģi nav informēti, ka mēs balsosim priekšsaratai. Nē, šeit ir rakstīts atkārtota konsultēšanās. Es neesmu par to atbildīga. Bet tas jau tas, ko es gribēju sacīt. Ja mēs paši sev izdaram šādu spiedienu, nevaram tikt galā, tad nav arī jābrīnas par rezultātiem. Mē, mēs kārtīgi ar to tiekam galā. Šodien mums ir vienkārši jāapstiprina, ka mēs piekrītam, ka rezultāts tiek nodots balsošanai plenārsesijā. Tas ir vienīgais, kas mums šeit jādara. Mēs taču nevēlamies vēlreiz atdot šo dosjē izskatīšanai no jauna, jaunajam sasaukumam. Mums e, ir bijis e, sakarīgs trialogs, rezultāts ir pieņemams. Gebels kungs. Priekšsarētāja kundze. Rezultāts varbūt ir pieņemams, bet neviens jau to īsti nezina. Ja, ich weiß nicht, ob das genügt. Da mu ich muss, aber äh, ich meine, am Montag. Äh, äh Pirmdien jau mums nekas cits nav darāms. Švāba kungs, jūs taču zināt rezultātu, vai ne? Es taču ar nolasīju. Nu, ja jūs vēlaties, manuprāt, mēs varam balsot arī pirmdien. Bet ja jūs tā gribat, nu, sekretariāts nodrošinās, ka jums ir tas teksts, un tad balsosim pirmdien, ja jūs tā gribat. Bet mēs taču nevēlamies to visu apšaubīt. Un, un lūdzu. Bet nav jau tas viss nu, vainojams uz uh, eh, tūkojuma trūkuma vai kaut kādiem brīvdiem plāniem. Nē, es taču nolasīju, saka priekšsarētāji. Bijusi kļūda tekstā. Tās kļūdas ir izlabotas tagad. Tā taču var gadīties. Bet eh, mēs taču esam savā ziņā piespiest ar muguru pie sienas. Jo mums tas ir jādara. Mēs nevēlamies to atstāt nākamajam sasaukumam. Langenkungs, ja mēs paši vēlamies, lai tas ir nopietni uztvērts, tad mums pašiem ir jāpieturas pie noteikumiem. Labi, piekrītu balsojumu pirmdien, bet ir vēl trešais ziņojums, Hans Pēter Mārtiņa ziņojums. Viņš nemaz arī nav šeit. Tur ir runa par statistiku. Lūdzu. Me gustaría que en este tema se hubieras Sorry, es atņēmu to mikrofonu. Es tikai gribēju teikt, ka šis ir tieši tas pats gadījums kā ar iepriekšējo failu. Es domāju, kādēļ mēs šeit īstenojam atšķirīgu pieeju. Uh, jo gal galā mums ir teksts ar labojumiem, un tā ir vienkārši atkārtotu konsultēšanās. Tātad, ko mēs darām šeit? Mē, mums vajadzētu vienoties par to, ka mēs nos, nodosim šo tekstu uh, plenārsesijā balsošanai. Uh, atbilstoši tam mandātam, kāds ir mūsu komitejai. Uh, Hmm, tad, tad es domāju, lai mēs varētu jēgpilni piedalīties šajā procesā, mums ir nepieciešama tieši tāda pati informācija kā par iepriekšējo likumdošanas projektu. Tieši tāda ir situācija. Jo gadījums ir tieši tāds pats kā ar iepriekšējo likumdošanas tekstu. Paldies. Also, da möchte ich dem hochgeschätzten. Jā, nu šeit es vēlētos iebilst godātājiem kolēģim, jo par Ferreiras ziņojumu mums bija uh, plenārsesijas diskusija, bija daudz atklātu diskusiju, visiem bija skaidrs, kas galu galā tika lēmts. Tur bija absolūti pietiekama informācija, bet par šiem diviem ziņojumiem tā tas nav. wurde Ihnen zugestellt. Vielleicht haben Tas viss tika jums nosūtīts, tad jūs varbūt to nelasījāt bet man nav problēmu balsot arī tagad. Tā būtu bijis labāk, bet tas jau neko nemaina visā procesā. Nesāksim šeit kaut kādas procesuālas skaidrošanās. Ja jūs gribat pirmdien, balsosim pirmdien. Bet mums, mēs būtu varējuši to izdarīt arī šodien, tāpat kā to izdarījām ar Ferreiras ziņojumu. To mēs varējām arī ar švābu ziņojumu izdarīt, bet varu paprasīt vēlreiz, vai vairākums ir par balsošanu, lai mēs to neievēlkam līdz nākamajai pirmdienai. Vai es varu vēlreiz prasīt jums, kurš vēlas balsot, kurš ir gatavs, vai ir vairākums, Vai šī ir balsošana? Jā, šī ir balsošana. Vai ir, ba vai ir vairākums? Jums taču tas viss ir nosūtīts. Teksts no korepēra jums ir nosūtīts, tas jums ir izsūtīts, man sekretariāts tā saka. Vakardien tas ir izsūtīts, man saka. Korepēra teksts ar korigendumu ir ekon komitejas locekļiem izsūtīts. Es prasu, kad, un sekretariāts saka vakar. Mal, Walter, wir wollen aber hier keine Haarspalterei betreiben. Äh, äh, ich meine, es gibt eine... Nu, Walter, vairākums ir par to, ka mēs balsojam par švābu ziņojumu, tāpat kā Ferēras ziņojumu. Saskaitam, cik mēs tā esam astoņi. Tā taču ir rakstīšanās. Švābkungs, priekšsarētājs kundze. Saturiski šeit nav nekādu šaubu, ka parlaments un arī šī komiteja to risinājumu, ko mēs atradām trilogā, piekrīt. Līdz ar to procesuāli mums nav šeit jāvēl garumā, bet savā ziņā šeit ir neatrisināti vairāki procesuāli jautājumi, mēs balsojam šeit, kaut arī nav paredzēta balsošana darba kārtībā, un es piekrītu Gebels un Langenkungam. Varbūt to nevajag pārmērīgi uzsvērt, bet eh, tas eh, ir svarīgi attiecībā uz nākamo mēnesi. Un tas, eh, manuprāt, arī atrasim viss jautājums. Komiteja varētu ņemt vērā saturu, un Sančes Pezero kungs arī skaidroja, uh, bet procesuāli tas ir ļoti svarīgi, un mums vajadzētu nākotnē tam pievērst lielāku uzmanību. Paldies! ab dem Notstopp, sagt man in Luxemburg jetzt. Äh, und äh, ähm, äh, mir hat man gesagt, das wurde fertig. Man teica, ka ir tas viss izsūtīts, priekšsēdētāji pazūd mikrofons. Die haben wir gemacht, Tagad viss ir kārtībā, un, manuprāt, mēs varam eh, darīt šo ziņojumu tāpat kā arī iepriekšējo. Bet, protams, nākamajam komitejas sasākumam, nu, nezinu, kurš tur būs priekšsarētais komitejā, bet mēs varam tad teikt, ka ir jārīkojas savādāk nekā līdz šim esam darījuši. Trešais ziņojums. Hans-Peter Mārtiņa ziņojums Atkal tāds pašs rekonsultēšanās uz tieši tāda pietieskā pamata, 70. pāns pēc reglamenta. Un trialogu sarunās ir atrasts viens risinājums. Hans Pieters nav uz vietas, bet arī jums ar roku pacelšanu aicinu jūs apstiprināt šeit šeit sanā, sarunu rezultātu un to tālāk virzīt plenārsesiju. Tieši tas pats. Jūs piekrītat? Ļoti labi. Merci beaucoup. Simplemente... Paldies jums visiem. Jā, es tikai vēlējos norādīt, ka tieši tāds pats jautājums ir kā iepriekš. Tas jau tad nav vairs skaidrs. Nobalsam vai nenobalsam par iepriekšējo? Kā tur palika? No, yo pude conocer si, si... Nē, nu es tikai gribēju zināt. Arī ar šādu roku pacelšanu tad mēs apstiprinām, jā? Ja? Ar iepriekšējo. Visus trīs. Par tiem balsos gala balsojums būs plenārsesijā. Un mēs vienkārši šobrīd apstiprinājam šo rekonsultēšanos par šiem jautājumiem. Nu ko, citi jautājumi? Nekā nav? Nu, labi, nākamā sanāksme 18.35. Uh, aprīlī. Visiem jauku vakaru!